I love lunchtime, so I don't know if she's still at lunch either. Uh, ladies and gentlemen, shall I get started? Almost 10 minutes past. Dāmas un kungi, sāksim darbu. Mēs jau nedaudz kavējamies, tāpēc es aicinu ieņemt tās visas savas vietas. Kas tā arī, kungs? Well, good afternoon. Uh, Labdien visiem! Šī ir uzklausīšana par komisijas iniciatīvu, kas vērsta uz piekļuves uzlabošanu publiskā iepirkuma tirgiem. Jaunā ES instrumenta iespējas un riski un tas, protams, ir saistīts ar komisijas iniciatīvu, par kuru pašlaik jau notiek diskusijas parlamentā. Vispirms gribēju jums atgādināt, ka komisija ir izplatījusi priekšlikumu šim instrumentam pagājušā gada martā, un šajā priekšlikumā ir iekļauti vairāki jautājumi, uh, kas eh, mums būtu jāapspriež parlamentā pirms mēs varam pieņemt lēmumus. Un mums likās, ka būtu nepieciešama papildus informācija par šīs iniciatīvas iespējamo ietekmi pirms uh, referenti var nonākt pie savām attiecīgajām nostājām. Un tāpēc uh, mēs uh, runāsim ar praktikas, eh, pra, praktizējošiem cilvēkiem, ar eksporta ekspertiem, lai viestu gaismu šajos jautājumos. Protams, ka mēs uzklausīsim šajā diskusijā ekspertus, un pēc tam, kas pārīkungs, eh, kas šeit sēž pirmajā rindā, gatavos ziņojumu par šo instrumentu. Es laipni sveicu šeit visus diskusijas dalībniekus. Faktiski tie būs, eh, tās būs pat divas diskusijas. Pirmkārt, eh, par publiskā iepirkuma tirgu apt, atvēršanas savstarpīguma risku un ieguvumiem, kurā uzstāsies eh, divi eksperti. Pirmo priekšlasījumu jums sniegs Nikolas Niglī kurš ir konsultants no Šveices, PTO nodaļas vadītāja vietnieks, kā arī PTO valsts iepirkuma nolīguma darba grupas priekšsādātājs. Viņš runās par PTO tiesību aktīm un publisko iepirkumu starptautiskajā tirzniecībā. Otrais diskusijas uh, dalībnieks būs uh, Stīvens uh, Vulkoks no Londonas ekonomikas skolas, kurš runās par piedāvātā instrumenta novērtēšanu nolūkā nodrošināt sarunās izdevīgāku stāvokli un iepazīstinās uh, mūsu arī Inta komitejas pasūtīto pētījumu. Došu vārdu pirmajam runātājam, Nikolasam Niglī, kur jūs esat, vārds jums. It... Es vēl aizmirsu pateikt, ka katram runātājam ir atvēlētas desmit minūtes, lai atstātu laiku arī diskusijai. Tātad jūs esat uh, vēlāk aicināts uzrunāt šo auditoriju arī otrajā daļā. Paldies priekšsādātāji par to, ka devāt man iespēju uzstāties. Liels paldies par šo ielūgumu un liels paldies arī deputātiem, kas man deva iespēju piedalīties šajā uzklausīšanā. Pirms uh, mēs pievēršamies jautājumam, ar kuru strādāsim šodien, es gribēju aprakstīt uh, divus izaicinājumus vai divus uzdevumus, kas uh, man tika doti. Uh, mani aicināja izteikties manā dzimtajā valodā, kas atvieglotu saziņu, bet ja es runātu vācu valodas šveicis dialektā, tad es nezinu, vai tas būtu vieglāk. Domāju, ka varbūt no šveicis dialekta nebūtu tulkojuma. Un uh, otrs, ka man ir tikai desmit minūtes. Tas nebija tas, ko es gribēju apspriest, bet paldies, ka jūs man to atgādinājāt. Tas ir ārkārtīgi sarežģīts jautājums, un man ir tikai desmit minūtes. Jūs varat arī franciski vai itāliski runāt. Jā, bet tas ir vēl izait, lielāks izaicinājums nekā visa pasaules iepirkuma tirgu atvēršana. To teikšu no paša sākuma, bet uh, tagad es eh, gribēju paust dažus vispārējus uh, provizoriskus komentārus. Man bija tā izdevība vadīt uh, valsts iepirkuma nolīguma sārunas Ženēvā no 2007. līdz 2012. gadam. Un ņemot vērā šo pieredzi, es jūs iepazīstināšu ar Ženēvas perspektīvu atbildē uz jūsu jautājumu. Šo sarunu laikā, manuprāt, to ir ārkārtīgi svarīgi uzsvērt jau šīs prezentācijas pašā sākumā. Uh, man ir jāatzīst tās fakts, ka ES šo sarunu laikā ar PTO ir vienmēr atšķīrusies uh, ar to, ka tā ir iestājusies par atvērtiem tirgiem, par visiespējamo labāko vērtību, par nodokļu maksātāju naudu, par tirgu atvēršanu, un balstoties uz to es arī sniegšu jums savus komentārus. Vairums runātāji parasti piemin trīs svarīgākos punktus, bet jūs esat ārkārtīgi viedu, gudru cilvēku grupa, tāpēc es atļaušos pielikt šeit vēl vienu punktu klāt tieši jums. Vispirms. No Ženēvas pušas spirdzinošs vējiņš, jā, PTO ir nonākuši pie rezultātiem. Uh, 2011. gada decembrī tika noslēgta, noslēgtas garas sarunas par publiskajiem iepirkumiem ministra līmenī, un šis rezultāts ir vēsturisks stūrakmens. Pastāstīšu arī kāpēc. Tad, kad ratifikācijas process būs pabeigts, pārskatītā GPA darbosies, ja tā drīkst izteikties, kā Neptūna trīs žuburu dakša, jo tai būs uh, trīs galvenie efekti. Pirmkārt, tā darbosies kā stimulu pakotne, jo šajās sarunās mums izdevās radīt jaunu pieeju tirgumu aptuveni 100 miljārdu dolāru apjomā ik gadu. Tas ir pirmais elements. Šeit man ir jāteic, ka es kā sarunu partneris uh, guva ļoti labus rezultātus un sarunas noritēja ļoti veiksmīgi. GPA 2012 ir pierādījums tam, ka ir iestājies 21. gadsimts, un tas ir liels progress salīdzinājumā ar 1995. gada GPA. Pašlaik mēs esam šo no, nu, nolīgumu paplašinājuši uz visiem PTO dalībniekiem, kas tagad tiek uh, laipni aicināti šajā klubā. Un visbeidzot, pašlaik mums ir arī vairākas nākotnes darba programmas, lai risinātu tādas jautājumas kā iepirkumi un MVU, iepirkumi un ilgtspēja, drošības noteikumi. Un, manuprāt, visas šīs darba programmas uh, atbalsta Eiropas Savienības uh, darba kārtību globālā līmenī. Secinājums šeit ir tāds, ka pašlaik mums ir pieejams uh, īstais kom instrumentu komplekts, lai ļautu atvērt tirgus un lai šī atvērtība būtu juridiski saistošāka. Mēs zinām, ka pagātnes tendences uh, nevienmēr liecina par to, kas notiks nākotnē. Mēs esam paveikuši labu mājas darbu un uzskatām, ka tas ir pietiekami, lai paceltu GPA jaunā līmenī un lai tā kļūtu par uh, pasaules tirzniecības sistēmas uh, jauno pamatu. Mēs jau redzam, ka interese par šo nolīgumu ir palielinājusies kopš tā noslēgšanas, tā tad uh, viss notiek. Ir divas lietas, uh, kas saistās ar šo instrumentu, un atkal man ir jāteic, ka no Ženēvas puses pūš svaigsvēž. Jūs varat uh, uzdot sev jautājumu, kāpēc gan PTO dalībniekiem būtu jāpievienojas GPA Kāpēc tās valstis, kas pašlaik nav GPA, lai būtu interesētas eh, kļūt par šī nolīguma pārakstītājām? Protams, ka tām var būt eh, BTN, varbūt eh, daļai atvērta pieeja, bet tad, ja jūs iestājaties šajā klubā, palielinās jūsu piekļuve tirgiem, uh, samazinās protekcionisms, bet arī tas vēl, arī tas vēl nav izsmeļošs priekšrocību saraksts. Jūs uh, varat uh, piespiest valstis veikt reformas, lai uzlabotu piekļuvi publiskajiem iepirkumiem. Jūs, uh, piekļū, jūs uh, piekļūstat labiem pārvaldības standartiem, un te es gribēju uh, atgādināt, ka slikta pārvaldība un korupcija rada milzīgas izmaksas, bet arī tas vēl nav viss. Kā PTO dalībnieks, kas uh, jūs vēl nes, kas, kas vēl nav GPA dalībnieks, un jūs uh, gūstat lielāku interesīšu šeit iestāties. Es zinu, ka pašlaik ir, uh, vair, PTO ir vairāk nekā 200 dalībnieku. Uh, un viņi visi sēž eh, pie PTO galda, un visi var ietekmēt šī nolīguma veidolu. Šajā kontekstā gribu jautāt, kas mums ir vajadzīgs, burkāns vai pātaga, vai abi divi? Varbūt uh, ir vajadzīgs burkāns, kas atgādina pātagu. Ir vairāki elementi, kas, manuprāt, ir pelnījuši tikt eh, ņemti vērā. Un arī tā ir tikai viela pārdomām, nekas vairāk, nekas mazāk. Pirmais elements šeit ir stāsts par eh, ASV norobežoto dārziņu un Kanādas stāsts. Pirmais stāsts ir protekcioniska uh, darbība no ASV puses. Viņi ir uzbūvējuši žogu apkārt savam dārziņam, ir norobežojušies no kanādiešiem, nevēlas viņus ielaist šai dārziņā, bet kanādieši par atbildi ASV neuztvēra to kā draudu un nolēma atvērt savu publisko iepirkumu tirgu. Tas būtībā nozīmē, ka, kā, ka tad, ja katra valsts rīkosies šādi, tad būs ārkārtīgi eh, grūti sniegt eksāmenti atbildes uz šādu jautājumu. Runājot par politisko dimensiju, mans uzskats ir tāds, ka ES noteikti nevēlas slēgt tirgus, jo ES vienmēr ir uzvedusies tieši pretēji, to pierāda pieredze, bet tad, ja citi nerīkojas līdzīgi, tad uh, neiet jau runa par šo rīcību kā tādu, bet gan par to, kāda būs reakcija, un te es nevaru spriest, kāda būs šī reakcija. Protams, ka aiz eh, šī jautājuma ir milzīga jautājuma zīme, un es nevēlos uh, izslēgt situāciju, ka šajā situācijā zaudēs visas puses. Vēl viens ārkārtīgi sarežģīts jautājums ir izcelsmes noteikumi Šeit man ir jāteic, ka PTO mums ir vairāk jautājumu nekā atbilžu uz šo jautājumu. Kā jūs varat noteikt, no kurienes tad uh, nāk kāda prece? E, es pašlaik šeit uzdod jautājumu, ja, piemēram, tiek runāts par gaļas ražošanas ķēdi, tad uh, tā ir ārkārtīgi sarežģīta Sausais atlikums ir tāds, ka, lai ko arī es izvēlētos darīt, būs uh, nepieciešams nodrošināt atbilstību GPA un PTO noteikumiem. Kā GPA priekšsādātājiem man tas ir jāatgādina. ES, protams, ir jāizmanto visas iespējas, lai nokļūtu situācijās, kur ieguvēji ir visi, jo šeit uz kārts ir liktas milzīgas summas ir zināmas aplēses, kas man šķiet ārkārtīgi iespēdīgas. Publiskā iepirkuma tirgus ES, un tie ir eh, skaitļi, ko sniegusi pati ES, un iekļauj uzņēmums, kas darbojas eh, šajos iepirkuma turgu, tirgos, liecina, ka tie ir aptuveni 30 miljonu darba vietu un 25% no IKP Tāpēc mēs nevaram atļauties eh, kaut ko izdarīt nepareizi. Ir jāmēģina radīt situāciju, kurā ieguvēji ir visi. Un eh, es uzskatu, ka eh, es ir svarīgi uzturēt līdera pozīciju publisko, publiskajos iepirkumos. ES šajās sarunās ir bijusi avangardā vairāk nekā 40 gadus. Tā ir veicinājusi diskusijas starptautiskā līmenī ļoti pozitīvā veidā. Un mēs uzskatām, ka šādas pozīcijas saglabāšana ir ārkārtīgi būtiska. GPA nākotnē sniegs ārkārtīgi būtiskus rezultātus, un es iegūs ļoti daudz gan no diskusijām par nākotnes darba programmām, gan par pievienošanos šim nolīgumam. Bet, protams, tad, ja dalība valstis eh, rīkosies apdomīgi un nenovirzīsies no ceļa parādās arī citas līdzīgas uh, iniciatīvas, piemēram, 2009. gada vai Amerika uh, likums, un mēs zinām, uh, ka tas uh, izmaksā milzīgas summas. Bet, uh, lai arī kādu ceļu e- es izvēlētos iet, ir ārkārtīgi svarīgi, lai tā saglabātu dinamisku un stabilu nostāju Ženēvā, un es esmu pārliecināts, ka tas tā arī notiks. Es varbūt pilnībā neatbildēja uz visiem āķiem, kas saistās ar šo modeli, bet, eh, no Ženēvas, eh, bet es izteicos no Ženēvas eh, perspektīvas, no savas pieredzes pieci ar pusgadus vadot GPA darba grupu un ceru, ka varēju jums šo perspektīvu nedaudz paskaidrot. Lielas paldies par uzmanību! Nākošais runātājs. Dr. Stevens Vulkoks, Londonas ekonomikas skolas starptautiskās tirniecības politikas nodaļas pārstāvs. Šīs komitejas sagatavotais pētījums tika iesniegts Londonas ekonomikas skolai. Kur jūs esat? Ak, šeit. Paldies, priekšstādātāji. Man vajadzīgs būs desmit minūtes. Es ievērošu šo man ir runāt vēl laiku. Priekšsēdētāja komitejas locekli liels paldies par uzaicinājumu. Desmit minūšu laikā mēģināšu uh, rezumēt pētījumu. Tas ir ļoti sarežģīts, āķīgs jautājums. Un daudzos gadienos vairāk ir atkarīgs tīri no tā, kā lietas tiek vērtētas, nekā vairumā citu tirzniecības lietu. Galvenokārt nepietīkošu datu dēļ par valsts iepirkumu nolīgumu ziņā komisija ir eh, darījusi visu, kas bija tās spēkos. Ir lielas atšķirības uzskatos, ir arī grūti vērtēt rezultātu, jo ļoti daudz būs atkarīgs no tā, kā regula tiek īstenota praksē un kā valstis to dara. Un, protams, to nevar paredzēt iepriekš. Eh, viedokļi Eiropas Savienībā dalās, iepir, iepirkuma uh, iestādes, uh, ņemot vērā, cik sarežģīti visi šie procesi ir, ir diezgan rezervēts. Daži uzņēmumi zināmās nozarēs saskaras ar konkurence ar nacionāliem čempioniem citos tirgos, tāpēc mēs gribētu, lai šis tiesība akts virzītos tālāk. Taču uzņēmēju asociācijām visumā ir daudz niansētāks pieejas. Dažas dalībvalstis ir pār un cits pilnīgi viennozīmīgi pret. Man atvēlētajā laikā savā runā atbildējuši uz četriem jautājumiem. Pirmais kā relatīvā Eiropas Savienības tirga pavērtība un publiskā iepirkuma pavērtība ietekmē citus. Tagad, cik efektīvi ir šīs regulas izmantošana, un treškārt, vai regula ir uzskatām par protekcionistisku vai ne, un ceturkārt, vai tā darbosies vai ne. Atbildot uz pirmo jautājumu. Šī ir viena no tām jomām, kur nav skaidra ieskata. Ir bijuši pētījumi, uh, kas izskata šo lietu plašākā kontekstā, skatās publisko iepirkumu tirgu plašāk, kā tas ietekmē sabiedrības patēriņu. Šajā skatījumā Eiropas Savienības tirgus ir mazāk pavērsts nekā tirgus Indijā vai Ķīnā, nedaudz pavērst, pavērtāks nekā ASV tirgus un nedaudz vairāk pavērtāks nekā Japāns tirgus. Tas varētu šit pār, šis pārsteidzoši taču manā rīcībā esošie skaitļi attiec uz visu valsts izdevumu, kate, visām valsts izdevumu kategorijām, tā skaitā ar izglītību, piemēram. Ja jūs paskatāties sadalījums sīkāk, mm, paraugāties uz atsevišķiem sektoriem, ja nozarēm, tad aina parādās pavisam atšķirīgi, un tā tas izpaužas komisijas ieteiks novērtējumu. Ja jūs paraugāties galvie, eh, galvenajām nozarēm, kas ir strateģiski svarīgas gan ES, gan citu, tur, piemēram, transports, e, dzelzceļš, medicīnas iekārtas, būvniecība, aizsardzība, tad e, komisija secina, ka ES tirgus ir atvērtāks nekā citi tirgi. Ir vēl e, citi iespējamie skatījumi šo lietu, jo īpaši piekļuve publiskajiem tirgiem reti norisinās ar eh, pārobežu starpniecību. Bieži vien tā ir tāda kā filiāļu sadarbība vietējā tirgu. Piekļuva dalībvalsts iepirkuma tirgum tātad konkrēti atsevišķām dalībvalstīm ir tāda, ka 14% eh, līgumi tiek piešķirti piegādātājiem ne no tās pašas dalībvalsts, bet bieži vien no uh, asociētajiem, bieži vien saistībā ar ESAO. Tad varētu būt citas dalībvalstis, ASV vai Šveice. Vēl viena lieta, ko gribēju minēt Eiropas Savienība piedāvā vispārēju caurskatāmību visos līgumos, tā tik dienu šie līgumi ir pieejami. Tas ir arī liberāls investīciju klimats. Ja jūs gribat piekļūt ES tirgumu ar uh, filiāls palīdzību, tas ir viegli izcenojams, vai mēs uzņēmums starpniecību. Debates Eh, valsts iepirkuma kontekstā starp liberalizāciju un caurskatāmību ir jāskat zinām piesardzība. Ja jums ir caurskatāmība, tad arī tas paver eh, konkurētspējas iespējas jūs tirgu. Un eh, noslēgumā par šo tēmatu gribu sacīt. Ļoti attīstīts tirgus, ekonomikas, lielas ekonomikas ir mazāk tendētas importēt nekā mazākas, mazāk attīstī, attīstīts ekonomikas, jo ir pietiekoši uh, piedāvājums jau vietējā tirga. Tātad es uh, pieprasīju var apmierināt tīri ar pašu es uh, piedāvājumu. Līdz ar to netiek uh, aicināti citi ieguldītāji. Tāpēc arī uh, daudzas attīstītās valsts nevēlas parakstīt publiskā iepirkuma nolīgumus. Ēst tirgus varbūt ir pavērtāks dažās nozerēs, taču, ja jūs paraugāties vispārīgāk, tad var arī secināt, ka šis tirgus nav pavērtāks kā citi tirgi citās valstīs, runājot par ieguldījumiem un ieguvumiem. Nelēma ir tā, ka akadēmiskā vidē ļoti maz uh, ir izvērtēts uh, ieguvumu un, ieg un izdevumu uh, konteksts publiskā iepirkuma sakara. Mm, bieži vien te ir darīšana ar minējumiem, kāds varētu būt iespējamais tarifu ekvivalents, bet, nu, reāli dati nav skaidri. Komisija savā ietekmes novērtējumā apgalvo, ka ieguvumi nu nāks no palielināta eksporta un no vairākam darba vietu izveidas iespējama Eiropas Savienība, jo īpaši dažās nozarēs, kas ir mērķa nozares. Šīs nozars ir tās, par kurām īpaši aktīvi interesēs nacionālajie čempioni, ja tādās tas ir trešās valstīs. Tad šādas valstis eh, varētu uh, reaģēt uz uh, tirgus slēgšanas draudiem. Te arī varbūt runa par lielu Eiropas Savienības ietekmi sarunās un regula nodrošinās lielāku konsekvenci Eiropas Savienības politikā, jo pat laban ar pašreizējiem tiesību aktiem, jo īpaši 2004. gada 7, 17. regula par precēm, tad uh, atsevišķās uh, preču piegādātājs var uh, izmantot tādu kā izlīdzināšanas mehānismu. Tas mazinās Eiropas Savienības ietekmi iekšējā tirgu. Un runājot par izmaksām, ir vispārējais jautājums par eh, mazāk efektīvu valsts izdevumu izmantošanu. Un šai gadē nav adekvātu skaitļu, ir eh, runa par pielāgošanās, jeb eh, noteikumu ievērošanas izmaksām, kā jau minēja Nigls kungs komisija tomēr nedomā savā ieteiks novērtējumā, ka te izmaksas būs pārāk augstas. Iespējams, ka būs vēršanās pret Eiropas Savienību. Daži varētu teikt, ka tā ir ļoti iespējama. Un vēl arī tiks nodarīts kaitējums Eiropas Savienības tēlam, uh, Eiropas Savienības kā liberāļu partneru tēlam. Un tieši Eiropas Savienība taču ir konsekventi pieprasījis publiskā iepirkuma pavēršanu, lai efektīvi izmantotu valsts finansējumu. Es domāju, ka te arguments ir tāds, ka patiesībā nav pieejama tā informācija, lai varētu adekvāti izvērtēt izmaksas un iegūmus. Un turklāt tas ir atkarīgs no tā, kā tiek izmantota regula. Runājot, vai tas ir protekcionis vai nē, es redzu, mans desmit minūtes drīz beigsies. Nu labi, tad tikai vēl viena lieta, ko gribēju sacīt. Jūs par to viennozīmīgi nevarat spriest, katram ir savs viedoklis. Taču var vērtēt, cik lielā mērā savstarpējumība tiek de definētas šaurāk vai plašāk. Vispār Eiropas Savienības politika ir savstarpējumību regulēt, um, izprats plašāk, izmantojot PTO terminoloģiju. Um, savstarpējumība netiek uzskatīta par kaut ko selektīvu šauru. Ja regula tiks pieņemta, tad manā skatījumā to uzskatīs, eh, tas tiks uzskatīts kā pārēj pie uh, šaurākas savstarpējumības izpratnes. Un pēdējais jautājums, vai šī regula darbosies, vai varu vēl skart vienu punktu priekšsādātē? Publisko nolīgumu pavēršana netiek panākta vienkārši noslēdzot līgumu, pat tad, ja tas ir publiskā iepirkuma nolīgums vai arī kaut kāds preferenciālās tirzniecības nolīgums. Te ir daudz slēpto veidu, kā savus tirgus var paturēt aizvērtus. Tas šāda veida pastāv visos publiskajos tirgos. Tātad apgalvot, ka mums būtu jāvada sarunas par profesionālajiem tirzniecības nolīgumiem, tā skaitā publiskā iepirkuma nolīgumiem, var tā ir laba stratēģija, taču ar to nepietiek, jo īpaši tajās nozarēs, kur Eiropas Savienības tirgu konkurē nacionālie čempioni. Un šādā kontekstā var izvirzīt teoriju, ka ir ļoti maz iespējas eh, savstarpējumībai tiešām nest vislabāko, visaugstāko labumu. Paldies, Lūkoka kungs. Un tad pārēsim pie otrajām paneļa diskusijām. Eiropas Savienības pieredze dalība publiskā iepirkuma tirgos. Un arī šoreiz mums ir divi runātāji. Pirmais ir no Vācijas Heiko Heinricha kungs. Iespējas un problēmas saistībā ar trešo valstu dalību atklātos konkursos, piedāvātā instrumenta īstenošanas iespējas. Heinricha kungs, kur jūs esat? Um, Lielas paldies, godāmo priekšsādātāji, deputāti, dāmas un kungi. Lielas paldies eh, par ielūgumu uz šo publisko uzklausīšanu. Ļaujiet man pastāstīt eh, pāris vārdus par sevi. Mani sauc Heiko Henriks. Es eh, esmu Reinas Kreisas Noisas apgabala publisko iepirkumu struktūras priekšsadātājs. In dieser Funktion möchte ich Ihnen gerne. Un uh, šajā amatā es gribētu, uh, šajā uh, uzklausīšanā es gribēju pastāstīt par manu pieredzi. Vispirms es principiāli apsveicu komisijas iniciatīvu radīt godīgākus noteikumus, lai uzlabotu uh, ES eh, ekonomisko operātoru pieeju trešo valstu publisko iepirkumu tirgu, vienlaikus atverot savu tirgu precēm un pakalpojumiem, vai piešķīruma tiesības un šī instrumenta regula ir piemērota, lai sasniegtu šo politisko mērķi vai arī to vismaz atbalstītu, gribētu jums teikt sēkojošo. Mums kā sabiedriskā uh, iepirkuma piešķīrējiem veicot iepirkumus uh, ugunsdziesēju dienestam, lielus telekomunikāciju projektus vai finanšu pakalpojumus valsts sektorā kā arī iegādājoties preces ārmijas eh, dienestiem. Es eh, raugos kritiski uz šo iniciatīvu un tās lietdarību. Papildus eh, jau pastāvošajiem noteikumiem publisko iepirkuma izsludināšanas direktīvai šie noteikumi mums uh, nozīmētu papildus birokrātiskas prasības. Es uh, varētu uzskaitīt jums uh, daudz šādu piemēru, bet aprožēšos tikai ar trījiem. Mums ir jāuzņemas sniegt datus par uh, preču izcelsmi un tie saskaņā ar noteikumiem jāpārbauda. Otrakārt, ja mēs uh, prasām komisijai izslēgt kādu pieteikumu, mēs uh, riskējam aizkavēt iepirkumu par diviem vai trim mēnešiem, jo komisijai ir jāsniedz uh, ārkārtīgi daudz dātu par uh, šo pieprasījumu. Treškārt ir piešķirot uh, Veicot iepirkumu, ir jāpārbauda, vai komisija ir eh, noteikusi ierobežojums attiecībā uz publisko iepirkumu pret kādu trešo valsti. No tā izriet daudz kritisku piezīmi pret uh, formālajām prasībām, kas jau tā apgrūtina publisko iepirkumu procedūras. Dāmas un kungi, jums ir jāatcerās, ka ņemot vērā uh, E, daudzās e, ES un nacionālās e, tiesību prasības attiecībā uz publiskajiem iepirkumiem, publisko iepirkumu iestāde bieži vien nevar to paveikt optimāli. Un tas ir novērts līdz situācijai, ka augsti kvalificēti speciālisti un ārkārtīgi dārgi advokātu bīroja nodarbojas tikai ar publisko iepirkumu lietām, lai atbalstītu valsts eh, struktūras publiskajos iepirkumos. Un ja komisijas mērķis ir likvidēt birokratizāciju publisko iepirkumu procedūrās, tad šīs regulas prasības uh, būtībā iet pilnīgi pretējā virzienā, rada lielāku birokrātiju un juridisko neskaidrību. Mūsu mērķis, kā ka publiskā iepirkuma veicējiem ir nodrošināt vislabākā iepirkuma veikšanu atbilstoši cenai un kvalitātei. Turklāt bieži vien tās ir sabiedriski vai politiski aktīvas prasības, piemēram, vides uh, prasību ievērošana vai citi jautājumi. Regulas priekšlikums par procedurālajiem noteikumiem mūsu darbu ietekmēs negatīvi, un tāpēc rodas jautājums, vai mums vispār būs kāda interese sastajā pāntā izmantot mums atvēlēto lemšanas brīvību, lai lūgtu komisijai izslēgt no uh, iepirkuma kādu pieteikumu. Jebkurā gadījumā mums būs jāpārbauda noteiktās liekšņa prasības uh, un jāpārbauda, vai komisija ir uh, kādi noteikumi šajā saistībā. Ja ir iestājies uh, noilgums, nu tad tas um, nekādu neatbrīvo uh, mūs no prasības ievērot visus noteikumus. Vēl runājot par procedūras ilgumu, kamēr komisija pārbauda kāda eh, pieteikuma izslēgšanu, tas eh, pagarina procedūru un atsevišķos gadījumos tā šī novilcināšanās var sasniegt divus vai četrus pat mēnešus, tāpēc es uzskatu šādu procedūru par ne neliederīgu. Standarta iepirkuma uh, procedūra saskaņā ar koordinācijas procedūru ilgst vismaz septiņas nedēļas, sākot no iepirkuma izsludināšanas līdz uh, uzvarētāja paziņošanai, bet jā, tiek izvirzītas papildu prasības. ES līmeņa iepirkums var prasīt līdz pat trīs mēnešus. Ja komisija piekrīt kāda piedāvājuma izslēgšanai no konkursa, un veic pārbaudi, vai trešā valsts restriktīvi ierobežo kādas e, ES valsts e, tiesības piedalīties iepirkumā, tas var prasīt pat piecus mēnešus. Ja komisija nepiekrīt, kamēr komisija nav paziņojusi savu lēmumu, mēs nevaram veikt iepirkumu, lai veidot procedūru pēc iespējas īsāku. Uh, mums nebūtu nekādas intereses uh, prasīt kāda piedāvājuma izslēgšanu no konkursa. Un uh, runājot par izcelsmes pierādīšanu. Habung der Verpflichtung aus dieser Verordnung angenommen wird. Pieņemot to, ka mēs uh, prasām komisijai izslēgt kādu piedāvājumu no konkursa, vai restriktīvu ierobežojumu dēļ mums tas ir jādara, mums ir jāievēro vesela virkne formalitāšu, un šī gadījumā no pieteikumu iesniedzējiem mums ir jāprasa no viņiem informācija par šo preču vai pakalpojumu izcelsmi, un vēlāk tas arī jāpārbauda. Saskaņā ar manu pieredzi, kas gūta praktiskajā darbā, arī rodas problēmas. Ļoti bieži pieteikumu iesniedzēji nemaz nevar izpildīt uh, prasības norādīt uh, izcelsmi vienkārši tāpēc, ka viņiem tas nav saprotams, vai arī tāpēc, ka globālās, uh, globalizētās uh, preču un pakalpojumu plūsmas dēļ nav iespējams konstatēt, kur šīs preces uh, ir ražotas vai, būtiski, vai izgājušas būtiskus pārstrādes posmus. Tas sarežģīja datu norādi ja piedāvātājiem ir jāsniedz ziņas par to, vai ir ievērotas uh, preces ražošanā visas starptautiskās darba organizācijas normas. Tas pats attiecās uz pieteikuma uh, izsludinātājiem. Mēs nevaram to pārbaudīt, jo mums pietrūkst attiecīgās zinātības. Gribēju jums minēt arī kādu konkrētu piemēru. Telefonanlāge. Uh, Mēs, piemēram, apriņķa vadībā iepērkam telefonu centrāli un kā tad mēs, lai pārbaudam šo iepirkumu, telefonu centrāli sastāv no vairākām būtiskām sastāvdaļām un līdz ar to mums vajadzētu pārbaudīt, no kurām daļām, no kurām pasaules daļām valstīm nāk šīs sastāvdaļas un iespējams uh, mums ir jādomā par to, vai jāprasa vai nav jāprasa izslēgt uh, kādu piedāvājumu no konkursa. Mums kā sabiedriskā pasūtījuma veicējiem nākas saskarties ar uh, lielu skaitu juridisku neskaidrību. Ir jānoskaidro, vai pieteicējiem ir tiesības uz tiesiskās aizsardzības līdzekļu izmantošanu, un tas nozīmētu, ka to gadījumu skaits, kurās uh, būtu jāveic papildu lietvedību, dramatiski paaugstinātos un ka uh, daudzos gadījumos nav pat pieejama attiecīga judikatūra. Šāda problēma rodās arī tad, ja mēs uh, atļaujam iesniegt uh, piedāvājums par ļoti zemām cenām. Tādā gadījumā uh, ir eh, jāinformē šī pieteikuma iesniedzējs un jāinformē arī, kas notiek. Mēs kā sabiedriskā iepirkuma veicēji eh, mums ir jāgriežās eh, pārbaudas institūcijā, ņemot vērā procesuālos riskus, kā iepirkuma procedūra var tikt apturēta un uh, savas uzstāšanās beigās gribēju nonākt pie secinājumiem. Uzskatām, ka regula ir uh, tirzniecības uh, sarunu noteikumu kopums, kas ap, apgrūtina mūsu darbu. Tas nozīmē papildus birokrātisko slogu un uh, ārkārtīgi sarežģītas eh, iepirkuma procedūras. Godāmie deputāti, mēs saprotam, ka jūs esat, ehm, ka jūs to darat ar vislabākajiem nodomiem, bet atcerieties arī, ka mums tas ir jādara praktiski, un mēs papildus eh, tirzniecības politikas eh, noteikumiem tagad būsim spiesti pārbaudīt arī vēl uh, jautājums, kas saistās ar muitas tiesībām. Paldies! Excellent. Lielas paldies! Un pēdējais runātājs ir Beržē kungs, kas pārstāv Alstom kompāniju. Tātad viņš organizāciju pārstāv Briselē, Eiropas lietu pārstāvis, viceprezidents. Priekšsēdē, ja ļausiet, tad es runāšu franču valoda. Es gan gribēju no sākuma angliski runāt, lai visiem būtu vienkāršāk, bet to turpināšu franču valodā. Lies paldies par šo panelu, šo diskusiju. Mums ir ārkārtīgi svarīgi. Uh, pieņemt nu, un izdarīt tā, lai parlaments gal galā nobalso par šo eh, dokumentu apusējību, kas garantē. Un kāpēc tas ir tik svarīgi? Tāpēc, ka runājot par publisko iepirkumu, kā jau Vilkoks kungs teica, uh, Mēs atrodamies tādā tirgu, kur mēs runājam eh, par enerģētiku, par transportu no tālāk, un tas viss tiek, te visur tiek rīkot publiskie iepirkumi, un tāpēc mums ir nepieciešama stratēģija attiecīgi, lai mm, piedāvātāji šajā jomā uh, varētu piedalīties produktīvi, lai nevajadzētu darboties saskaņā ar ļoti sarežģītiem direktīvu tekstiem, arī šo komunālo pakalpojumu direktīvas ir ļoti sarežģīts, taisa piekrīt iepriekšam runātājiem. Un mums šodien ir tāda laba ziņa, tā ir laba ziņa. Mēs arī varam tagad strādāt ar jaunajām valstīm, un kreisajā pusē ir slaid. Mēs redzam, cik milzīga daļa e, pieder tieši jaunajām valstīm. Un tā ir mums pilnīga revolūcija šo jauno valstu apgūšana. Tātad mums ir jābūt spējīgiem pielīdzēt ar projektiem šajās jaunajās valstīs, jaunajās Eh, attīstības valstis un būt konkurētspējīgiem tur. Tātad mums ir jādara viss, ko mēs varam darīt, lai mēs iegūtu vislabāko piekļuvu šiem jaunajiem tirgiem. Eh, diemžēl ar šādiem valstīm ļoti bieži mums nav ne bilaterālo, ne daudzpusējo līgumu, un tā tas ir, un viss, ko mēs darām šajā virzienā, tas viss pārtaps izaugsmē un jaunās darba vietās Eiropā, jo mēs joprojām atrodamies mūsu uh, Eiropas. Eiropas um, um, um, tātad, situācija. Mums uh, ap 60% mūsu darbinieku darbojas tieši Eiropā, tātad mums ir arī industriālā bāze. Šeit gan ir jāpieņem, jāpiemina gan, gan Vācija, gan Polija, pat īstenībā arī Šveice, kas, kur ir 90% no mūsu aktivitātēm. Tātad mēs eh, runājam par šiem publiskiem iepirkumiem. Tas ļoti svarīgi, tas viss pārtop jaunās darba vietās un izaugsmē. Un šeit krīzes dienās mums jābūt īpaši uzmanīgiem. Un šodien, ko mēs varam teikt ļoti skaidri, ko mēs redzam? Mēs redzam, ka parādās jauni konkurenti un tie nāk no jaunajām pārējām attīstības valstīm, un tas ir ļoti labi, tas ir lieliski, un nevajadzētu eh, arī uztraukties par šo situāciju, gan transporta grupas, Ķīna, kas nāk no Ķīnas, no citām um, valstīm. Tā, tā ir, galu galā mums ir jāpieņem šī situācija, un šodien no šīm valstīm nāk konkurenti, kurus mēs ļoti respektējam, un mums nevajag lieki aizsargāt eh, savus publiskus publiskos iepirkumus. Teiksim, šeit runājot par ķīniešu uzņēmumiem, mēs eh, konstatējam, ka viņu izaugsme ir gandrīz 100% katru gadu un aktivitātes mm, ir mm, līdzīgas arī mūsu aktivitātēm, biznes ir līdzīgs, tā tad ir tehnoloģijas, rūpnīcas, pasaules mm, tirgus un mums galu galā nav jābaidās, mums ir jābūt spējīgiem cīnīties godīgiem rīkiem publiskā iepirkuma jomā tirgos vispār. Tātad tāpēc mums vajadzētu izvairīties no grūtībām, šeit gribētu citēt piemērs, nebūtu normāli, ka, ka līgumā ar, ar, ar, ar Japānu no 97. gada tas nav normāli, ka mums Japānā ir tikai 0,2% no Japānas tirgus. Ir jau pagājuši ļoti daudz gadi, desmit gadi vairāk, kopš ir šī sadarbības līgums parakstīts, un galu galā tas nav labi. Mums galu galā jādara viss, lai mēs gūtu arī labāk piekļuvi Japānas tirgu. No otras puses, e, mūsu tirgos Eiropā ļoti daudz arī Japānas konkurentu, kas nāk ar savām precēm, gan apvienotā karalistē, gan arī um, Vācija. Un tas visam normāli, ka viņi piedalās šajos konkursos un arī galu galā um, iegūs savu tirgus daļu, un mums nav pieņemama, ka mūsu uzņēmumi nevienmēr ir spējīgi līdzvērtīgi konkurēt un iegūt kontraktus Japāna. Tātad vajadzētu eh, runāt vairāk par šiem panākumiem publiskā iepirkuma jomā tos nodrošināt. E, Ķīna un Kanāda. E, Šeit es gribētu pateikties kolēģiem, kas rakstīja institīvu ziņojumu par Ķīnu, kas bija ļoti interesants. Un vēl viena problēma e, situācija noteiktās mūsu darbības jomās ir šāda, ka mums ir jābūt klāt Mm, mm, un mums ir aizvien mazāk piekļuvi Ķīnas tirgiem un ir nepieciešams to mainīt. E, tad, tad mums gandrīz vai nemaz nav piekļuvis Japāns un arī Ķīnas tirgiem, un no otras puses Japāns konkurenti pārņem aizvien lielāku tirgus daļu šeit Eiropā. Un šīs lietas ir jālabo. Vai situācija uzlabojas? Nē, neuzlabojas. Es uzklausīju, ko teica kolēģis Nīglis. Tad, tad mums jādara kaut kas šodien, lai rīt lietas mainītos, un šodien mēs konstatējam, ka ASV Obamas administrācija un kongres ir nobalsojis par kādu tekstu dzelzceļa jomā, kam. Mm Eh, līdz ar to mums ir jācīnās par tirgus daļu, nevis 5, nevis 6, varbūt 100%. Tāds mērķis mums ir jāliek. Mēs zinām, ka dzelzceļš eh, ASV attīstās ļoti eh, strauji un um, Vai mēs šeit varam saskatīt šo kongresa balsojumu, kādā rīcība, kas ļaus mums piedalīties atvērtā veidā, ka viņi atver vaļā savu dzelzceļu eh, tirgu? Atkal mums ir Brazīlija un Ķīna un līdzīgas valstis, kas dod skaidru priekšroku vietējiem uzņēmumiem vai šeit mēs redzam līdzīgas attīstības tendences? Ko mēs varētu šeit darīt? Mēs varētu turpināt neko nedarīt, bet ja mēs neko nedarīsim, tad esošais stāvoklis nav ilgspējīgs. Uh, es gribētu šeit griezties pie komisijas. Mums nav iespējas apstāties, jo ļoti daudz lietas varētu attīstīt tālāk arī saprātīgos termiņos. Es ceru, ka komisija piedāvās kaut ko labu, kas palīdzēs kā instruments attīstīties mums tālāk, teiksim, kas varētu uh, veikt, uh, mums veikt sarunas ir darbs jāveic, lai pārliecinātu mūsu konkurentus. Bet, kā jau mēs redzējām šajā eh, piemērā ar Japānu, Japāna nevēlējās atvērt savu tirgu, kamēr mēs bijām atvērti, tātad šeit ir sarežģītības. Uh, un mums jāizmanto pilnīgi visi instrumenti, ko mēs varam izmantot, lai mainītu šo situāciju. Tātad šīs tirdznieciskās sarunas ir viens šāds instruments, tas būtu tā kā svīra, tas būtu burvju, nūjiņa. Mēs jau runājām šeit par burkānu, par pātagu, un tā ir, ka um, Eiropas tirgus. Um, ir ļoti svarīgs vienam otrā ziņā mūsu mm, partneriem, bet esošie pasākumi nav pietiekami lai atrisinātu visas problēmas. Komisija ir piedāvājusi arī instrumentu, kas ir kompleksāks, kas ir tāds īstermiņa instruments, ka vairāk saistīts ar biznesa ciklu attīstību, ar uzņēmētarbības um, ciklu, kas ir saistīts ar publisko iepirkumu sastajā pantā. Un tad pirms uh, konkrēti Um, pirms līguma izpildīšanas, tad ir šie līguma nosacījumi, eh, sestajā pāntās ir, bet jāatsauc arī uz astoto pāntu, arī pakalpojums sniedzēji, līguma izpildītāji no Ķīnas, no Japānas, nevienmēr gūst tad labumu no šī publiskā konkursa, Katrā ziņā 6. un 8. pants ir kaut kas tāds, ko gribētu atzīmēt kā ļoti svarīgu. Un vēl atvēršana, tirgu atvēršana. Mums var, mūs, mūsu svarīgajos sektoros ir saistīta ar rūpnīcu darbību Eiropā. Es uzskatu, ka te ir instruments. Tad nav tikai ielas policists Bobijs, eh, kas nepārtraukti strādā. Mums ir cits instruments, kas ir ieliks mūsu instrumentu kastē, un mums ļoti svarīgi ir šo instrumentu likt mūsu instrumentu kastē, un tas ir jāizmanto arī sistemātiskā veidā, un tā ir, ka eh, Henrikungs eh, pilnīgi pareizi uh, izteicās arī par šiem juridiskiem aspektiem. Mums ir jāizmanto šis juridiskais instruments, uh, un mūsu rīcībai ir jābūt redzama. Varbūt nevajadzētu ieciklēties šiem 5 miljārdiem eiro, par ko mēs runājam, varbūt uh, jādomā par citām procedūrām, lai vienkāršotu šo tiesisko instrumentu. Un vēl ļoti svarīgi runāt par tiesisko skaidrību piekļuvēju tirgu. Šai skaidrībai ir, ļo, ir jābūt, tas ir svarīgi biznesam, jo ir jāsaprot uzņēmiem, kas tas ir pa gadījumu de facto vai de jūre, tās ir divas dažādas lietas. Un runājot par IKP, vai arī nacionālā koproduktu. Atkal šeit e, gribu salīdzināt mūsu tirgu ar Brazīlijas, ar Ķīnas līdzīgiem tirgiem. Ļoti bieži tas ir politisks lēmums e, dot priekšroku vietējiem dalībniekiem, ļoti žēl, jo tieši šeit ir nepieciešama juridiskā skaidrība, tas ir biznesam ļoti svarīgi. Paldies visiem! E, paldies, prezidentē, sāksim diskusiju, es došu vārdu komisijai un Vai šeit no komisijas puses mēs dzirdēsim reakciju uz kritiku, kas šeit izskanēja? Ko darīsim? Ar Šlekelmiha kungs. Paldies! Paldies, Morēras kungs. Es gribētu pateikties komiteju, pateikties arī runātājiem. Jūsu komentāri bija ļoti liederīgi. Es gribēju uzreiz rēģēt uz eh, dažiem komentāriem. Es neteikšu veselu vienu runu. Es domāju, ka labāk būtu atgriezties pie punktiem, ko mēs šeit, ko mēs dzirdējām, un varbūt sākšu atbildot Niglī kungam, ka mums vajadzētu būt tā kā tādam piemēram publisko iepirkumu tirgus atvēršanas ziņā. Uh, Dažkārt eh, mēs esam dzirdējuši, ka mūsu piedāvātais instruments ir protekcionistisks, ka mēs gribam slēgt tirgu. Tas tā nav. Ko mēs gribam panākt? Mēs gribam, lai vispārējā pasaule dzīvo tādā pašā līmenī kā mūsu standarts jo nekur citur pasaulē nav tāds neierobežots variants piekļuvēt pie tir, banka. Tātad 5 miljoni eiro, tas ir mūsu līmenis. Bet no otras puses mēs gribam arī norādīt, ka tas nav automātisks eh, cipars, ka te nav automātiskuma, mums ir kalibrēts instruments, dažkārt mēs parādīsim celtno kartiņu, varbūt citreiz arī sarkano kartiņu. Šo kartiņu mēs rādīsim tad, kad mēs redzēsim, ja mēs otrā pusē nesaņemam ekvivalentu tiek Eh, tirgus piekļuvi. Eh, tas ir ļoti svarīgi liberalizācijas ziņā, bet, kā jau daudzi no jums ir teikuši, pēdējo 3-4 gadu laikā mēs esam redzējuši ļoti daudz instruments gan ASV, gan arī Ķīna, un mēs gribam eh, paust savu šodienas nostāju. Tad Volkoka kunga doma. Te es atbalstu, ka, ka dati nav ideāli, bet tomēr dati ir, un es arī gribētu piekrist un uh, teikt, ka tas, uh, kas mums ir uh, Eiropas Savienībā, ir šis galējies vērtējums. Kaut galā ir arī dažādi filiāļu uzņēmumi Un tāpēc e, šie cipari ir varbūt nosacīti, tomēr juridiskā situācija ir ļoti skaidra, un tā ir tāda, ka nav tiesības piedalīties ar e, konkursu piedāvājumiem kādās jaunatīstības valstīs un ASV. E, tas nenozīmē de facto, ka lielie spēlētāji iegūst šos līgumus un ka kāds uzņēmums, kas pārdod savus automobīļus vietējai pašvaldībai, centrālajai pašvaldībai tirgu, Ķīnas tirgu, ka tas netiek kontrolēts. Jāsaka, šeit ir jānodrošina juridiskās garantijas. Tas pats attiec uz telekomu tirgu. Lai piedalītos ar piedāvājumiem, sanāk, ka ir jānopērk 40, 50 procenti no tirgus daļas vai no uzņēmuma daļas tajā valstī, kur jūs piedā, piedalīties ar savu piedāvājumu konkursā. Ļoti daudzās valstīs tā kapacitāte, kas nav agrāk tur bijusi, tagad eh, tajās valstīs ir un ļoti daudz lietas var ražot lokāli, tas arī ir ļoti labi. Mēs varam uz šīm valstīm pārdot savus mašīnas, iekārtas bet eh, šīs tendences būtu jāpastiprina arī ar iepirkuma tirgu atvēršanu. Tas ir par cipariem, par ieguvumiem izmaksām arī daudz tika diskutēts. Mēs noteikti gribētu, negribētu būt tādā situācijā, kur efektīvs iepirkums ir apgrūtināts. Šeit mēs esam pārliecināti par to. Un ja kaut kas notiek, kas ir pretstatātām, tad tas tiešām ir izņēmums. Interesanti būtu izanalizēt eh, problēmas, eh, kas notiks, kā, kādas izmaksas būtu negatīvā gadījumā. Jāsaka, ka šeit šis aplēses ir pārspīlēts. Vispirms iemesls ir skaidrs. Mums ir bijis atvērts tirgus, kamēr citi nevar mūs īpaši kritizēt, jo pašiem nav atvērtuma. Un tad jautājums par lobbyiem. Arī partneru valstīs lobēšana masīvā veidā nav notikusi. Arī mūs neviens nav īpaši apsūdzējis protekcionisma atbalstīšanā, jo visi saprot, ka mēs visiem spēkiem cenšamies ienest nedaudz lielāku skaidrību, arī nāk lai ar kādiem pretpasākumiem, ja mēs redzam, ka kaut kāda negatīva tendence attīstās. Un vēl daudz kas ir atkarīgs no tā, kā šis instruments tiek izmantots. Un es gribētu pateikt komisijas vārdā, ka mēs izmantosim šo instrumentu ļoti, ļoti uzmanīgi. Mēs negribam eh, rīkoties neapdomīgi. Tas nav mūsu mērķis. Bet, ja jūs lasīsiet regulu, ja jūs lasīsiet, to, kā, to, lasīsiet to, kā mēs esam strukturējuši to, e, redzēsiet, ka mums ir ļoti daudz rīcības no kopienas puses, ir izpēta, izmeklēšana, ļoti daudz dažādi pāruna raundi, mums ir iespēja veidot visādus tirgus un, un saiknes ar otru valsti e, līdz brīdim, kad mēs rīkojamies stingrāk, jo te vienmēr ir politiskā cenā. Es gribētu jums atgādināt, tad, kad ASV slēdza savu tirgu rekonstrukcijas dēļ pēc krīzes un arī Ķīna eh, rīkojās līdzīgi. Nevajadzēja viņiem uztraukties par to, ka mēs viņiem atriepsimies, jo mūsu rīcībā nav ne juridiskās bāzes, nekādu citu rīku, kas ļautu mūsu tirgu mums slēgt. Tātad viņi par to nesatraucās. Un tad bija jautājums, ko uzdeva Vulkoka kungs. Uh, šķiet, ka ir tāda pozitīva vilkne. Es negribētu pārāk um, propagandēt šo lietu, bet, bet brīvā tirzniecības līgumu noslēgšanas procedūra tādām valstīm kā Kanāda un Indija norāda uz tādu tendenci, ka ir nedaudz lielāka vēlēšanās apdomāt, kādas sekas iestāsies, ja netiks veikts adekvāts sarunas par publisko iepirkumu. Visi to saprot. Mums ir priekšlikums, mums ir jārīkojas kopā. Man liekas, ka šis priekšlikums mums palīdz darboties, jo ļoti daudz ir spiest tagad nopietni apsvērt virzību. Mēs neesam pārliecinājuši pilnīgi visus, bet priekšlikums darbosies, ja mēs rīkosimies saprātīgi, ja mēs lietosim šo instrumentu pakāpeniski. Un arī tad labosim situāciju daudzos pasaules malās. Ja man būtu vēl divas minūtes, es labprāt arī pakomentētu jautājumu par to, ko tas nozīmē telekom, jaunais telekom iekārtu pirkuma gadījums, tātad 5 miljoni joprojām ir šīs liekšņa vērtība, ja ir vairāk par 5 miljoniem, tad būs sarežģītāk. Šeit atbildēšu uz uzdotā jautājumu šādi. Tas ir atkarīgs no tā, kā vienīgi, vietējā struktūra vienības vēlētos izmantot šo pakalpojumu Mēs esam izvērtējuši šo situāciju, dažkārt ir tāda kā eh, nepatīkama situācija, teiksim, ir kaut kāda vietējā pašvaldība, kur vietējais uzņēmums ražo līdzīgu produktu, un tad ienākat jūs ar savējo, un tad rodas konflikts, bet jāsaka, ka šāda situācija izcelsies nepārāk bieži, attiecīgi ka pašvaldība nebūs spiestas studēt muitas kodiks, vienkārši prasīs deklarāciju no eh, līgu, no piedāvātāja, no konkursanta, konkursa piedāvātāja. Un tā, tie uzņēmumi, kas piedalās līgumos saviem priekšlikumiem par pieciem un vairāk Um, miljoniem nevajadzēs iesniegt uh, starptautiskās darba organizācijas uh, certifikātu par katru sastāvdaļu, bet uh, būs pietiekami iesniegt tādu certifikātu no Eiropas uzņēmuma, kas piedalās līgumos un kontraktos virs pieciem miljoniem. Tur noteikti ir attiecīga dokumentācija par mm, piegādātāja ķēdes kontroli, un tas noteikti jums ļaus ietaupīt vismaz pusi Mēs izmantojam šo sliekšņu vērtību 5 miljonus. Tas nav nekas jauns, te ir sinhronizācijas ar dažādām normām, tie ir vispārīgie ja publiskā iepirkuma noteikumi, jūs identificējat piedāvājums un uh, attiecīgi iekļaujat tos kategorijā, ka, kas saskan ar noteikumiem, kas ir formulēti. Es uh, piekrītu, ka sliktākā gadījumā termiņš var ievilkties līdz četriem mēnešiem bet eh, varbūt tā ir cena, kas ir jāmaksā, eh, bet ja ir. Eh, tad ir ļoti nedaudz tādi gadījumi Eiropā, kad termiņš novalkās līdz četriem mēnešiem, un tas notiek reti. Protams, visu, ko darām, tas ir viss izaugsmes vārdā. Mēs mm, Neviens nav apšaubījis arī mūsu ietekmes izvērtējumu, kur mēs norādām uz pozitīvo ietekmi. Šeit būs gan um, nodarbinātība, gan eksports. Tas viss jau būs labāk piekļūt citiem tirgiem. Un mēs arī redzam, kā šie citi tirgi aug. Mēs redzam, cik sarežģīta infrastruktūra un iekārts ir mūsu rīcībā. Uh, Un tātad šie tehnoloģija elementi ir mūsu rīcībā, un tie būs pieprasīti. Un mēs varam to izmantot, mēs varam parādīt mūsu konkrētu spēju. Un tieši tā es arī komentēšu, atbildot uz jautājumiem. Es negribētu neko teikt Berger kunga prezentācijas sakarā. Mēs nestrādājam vienam uzņēmumam, e, mēs esam veikuši mm, ietekmes izvērtējumu, mēs zinām, ka šeit ir tirgus, mums ir konkurētspējīgā priekšrocība, te ir enerģētika, teleko, e, lidmašīnas, gaidīsim. E, kas tad būs, kad Brazīlija un Ķīna nāks ar savām lidmašīnām? Ko tas nozīmēs ārbusam? Ja kaut kas tāds notiks, mums vienmēr ir jārēģē, līdz ar to es beigšu arī atbildēt, un paldies par uzmanību if you allow my colleagues from DG Markt for a word on the Varbūt mans kolēģis no tirzniecības ģenerāla direktorāta vēl varētu izteikties. Nu, es pats saku priekšsēdētājs, jau domāju, jūs visi esat izstāstījis, bet nu labi. Es pavisam īsti divās minūtēs. Pirmkārt, priekšsēdētāji vēlos atbildēt uz. Uh, to lietu, ka šeit izskanēja, ka Eiropas Savienības publiskā iepirkuma tirgus nav daudz vairāk atvērts par citu valstu tirgiem. Es gribu pret šai ideju iebilst. Eiropas Savienības valsts iepirkuma tirgus, ņemot vērā eh, ārzemju līdz ār, ārvalsts līdzdalību, ir gandrīz 100% atvērts. Tas nenozīmē, ka daudzas eh, ārvalstu kompānijas eh, iegūs līgums. Uh, Tas vienkārši, taču tas nozīmē, ka Eiropas uzņēmumi ir spēcīgāki. Taču ārvalstu publiskā ietilkuma tirgi gan nav gana atvērti, un Eiropas uzņēmumi nevar ar vienlīdzīgiem noteikumiem konkurēt tajos tirgos. Ja paraugās uz noslēga, noslēgto līgumu skaitu, tad varētu domāt, ka mūsu tirgus ir tikpat aizslēgts kā trešo valstu tirgu, taču, ja jūs paraugāties uz iespējām, tad patiesībā mūsu tirgus ir daudz atvērtāks. Un uh, mūsu uzņēmumi savukārt uh, trešo valstu tirgos piedalīties publiskajos iepirkums daudz sarežģītāk. Un vēl viena lieta, par ko, kam es stingri ticu, kad mēs runājam uh, ar citām valstīm, tad uh, vadot sarunas, mums ir uh, jāizturas labvēlīgāk pret tām valstīm, ar kurām mums ir noslēgti līgumi, kas ir pavēruši savus tirgus, nekā uh, pret tām, kas to nav darījuši. Šodien tāda situācija nav. Šodien tās valsts, ar uh, kurām mums nav vadīts sarunas, arī, sarunas arī var piedalīties uh, Eiropas uh, iepirkumo, un tas nozīmē, ka mums nav ietekmes uz to. Mēs esam daudz eh, darījuši eh, pie GPA, taču eh, mūsu ietekme nebija gan liela, tāpēc, ka mēs pret visiem izramies vienādi. Un tad pēdējie komentāri uz Henrikunga sacīto. Mēs ļoti nopietni uztveram ikdienas darbu, kurā vietējiem uzņēmumiem ir jānodrošina līguma. Es gribu sniegt paskaidrojumu, ka visi līgumi, kas ir pāri par miljonu eiro apjomā, būs pieejami visiem ārvalstu kandidātiem. Tas nozīmē 93% no visiem līgumiem. Tātad tikai 7% līgumu, tikai uz šiem 7% attiec stingrāk noteikumi. Turklāt arī ārvalstu kandidātu gadījumā Viss paliek uh, publisko līgumslēdzēju iestāžu ziņā, tās var izvēlēties. Un uh, tad runāt arī par saržģīto birokrātis, birokrātisko slogu. Uh, ņemiet vērā, ka tikai 7% eh, noslēgto līgumu ir tik sarežģīti, ka ne visi tajos var piedalīties. Paldies! Liels paldies! Uh Pirms uzklausīsim šīs komitejas locekļus, eh, dosim vārdu kolēģiem no IMCO komitejas, proti iekšējā tirgus komitejas. Un saistībā ar iekšējā tirgus uh, iepirkuma procedūras pārskatīšanu pastāstiet, eh, kā jūs eh, risināt šo problēmu? Problēmu. Labdien, priekšsēdētāji, paldies, ka aicinājāt man šeit uzstājoties. Iekšējā tirgus komiteja tīri labi patiktu būt iesaistītāji šai, pie šī temata strādājot. Taču jūs te pieminējāt uh, eh, sastarpējumības principu un beig beigās sanāk, ka ar atzinumu klājā nenāksim. Bet nu, rezultāts ir tās pats. Bet, nu, labi, es te negribu runāt par pašu instrumentu. Eh, šis temats jau tika skarts eh, iepriekš runātāju pusi, un otrkārt es zinu, ka būs komiteja jau pirms šī brīža šo tematu ir iztirzājusi. Nu, es domāju, ka tirzn, ārējās tirzniecības komitejā situācija ir labi pazīstama. Es gribētu sacīt tikai vienu lietu jau no paša sākuma. Izstāstīšu, kāda ir mūsu iekšējā tirgus eh, komitejas pieeja. Ja mēs paraugāmies uz skaitļiem, globāliem skaitļiem, kas attiecas uz nacionālo tirgu pieejamību ārvalstu ekonomiskajiem dalībniekiem, valsts ietir, iepirkuma gadījumā. Mēs konstatējam, ka 0,08% no Eiropas Savienības IKP patiesībā nonāk ārpus mūsu robežām 0,08%. Tas nekas nav. Un tā ir labi pazīstama loģiska apsvēruma dēļ. Šo eh, apsvērumu varētu sacīt pavisam vienkārši, tāpēc, ka mums ir mūsu tirgus, savu noteikumu, citiem tādu nav. Nu, tad jautājums, vai ar eh, savstarpējumības instrumentu vai savstarpējumības klauzulas palīdzību situāciju varam mainīt? Uz šo jautājumu atbildi visticamāk es nevaru sniegt. Tomēr tas mums neliec paust mūsu vēlmi uh, kaut ko darīt, tā vietā, lai pieņemtu situāciju tādu kārtē tagad. Tāpēc ir divi direktīvas priekšlikuma attiecībā uz valsts iepirkumu - klasiskā direktīva un eh, tīklu direktīva, un runājot par koncesijām, mēs izvēlējāmies tādu pieju, kas jau no šī direktīva stāšanās spēka mums sniegtu iespēju uh, rīkoties, uh, sadarboties starptautiskiem partneriem un strādājot uh, trešās valstīs. Tad, ja mums tiek liekta pieeja valsts iepirkumiem. Un tad mēs varētu arī izvirzīt savas prasības šīm trešām valstīm attiecībā uz pieju mūsu tirgiem iepirkumu, valsts iepirkumu gadījumu. Tad kas notiks, ja mēs šādi rīkojamies un ja mēs šādi netīri nerīkosimies? Kāda situācija ir pat laba? Situācija ir tāda, ka valsts iepirkumu tīklu direktīvā jau ir paredzēts savstarpējumības princips, bet vispārējā direktīvā šāda principa nav. Mēs balsojām ko konsekvences vārdā, ka mēs iekļausim tieši to pašu formulu, kas ir iekļauta tīklu direktīvā, un iestrādāsim to arī klasiskajā valsts iepirkuma direktīvā, lai tādā veidā abi teksti, kas ir mūsu rīcībā, būtu ar vienādiem noteikumiem, un tie tad mums ļautu rīkoties tad, ja tiek izšķirtas trešās valstis. Padome, jūs noteikti to zināt, esat paturējis šo formulu tīklu direktīvā, taču nolēma to neiekļaut vispārējā valsts iepirkuma direktīvā. Nu, jāskatās, kā atrisinās šī saruna procedūra starp abiem likumdevējiem. Tad ko tas tagad nozīmē? Tas nozīmē to, kā abās direktīvās, kas vēl ir jātransponē, un balsojumā plenārs sēdē, kas labākajā gadienā notiks maijā, tātad divus gadus pēc tam, teorētiski tātad 2015. gada maijā, mums publiskā iepirkuma kontekstā būs savstarpējumības princips Un tad mēs varēsim izšķirt, eh, izvēlēties, kurus valstis netiek pielaist mūsu publiskajiem iepirkumiem. Ja jūs komitejas, ja re, regula, ar kuru jau kādu brīdi nodarbojas jūsu komiteja un ja par kuru mēs IMCO komitejā esam pieņēmuši atzinumu, tiek pieņemti, tad šie noteikumi katrā ziņā aizstās tos, uh, kas eventuāli varētu būt abajās direktīvās. Gan šajā tīklu, gan vispārējā direktīvā. Tātad, ja mēs pieņemsim, bet to es atstāju ārējās tirzniecības komitejas ziņā, kā priekšlikums iekļaut šo formulu valsts, vispārējā valsts iepirkuma direktīvā ir labāks, tad mums ir vienkārši jāpātrina uh, savstarpējumības uh, regulas, savstarpējums instrumentu pieņemšana. Ja viena vai cita apsvēruma dēļ tā nenotiks, tad vismaz attiecībā uz vietē, uz valsts iepirkuma mums būs iespēja rīkoties tā, kā citādi nebija paredzēts. attiecībā uz pieeju publiskajiem tirgiem. Ja regula prasīs vairāk laika, laika tad eh, tikmēr mums jau būs noteikumi, kurus eh, attiecīgā brīdī aizstās citi noteikumi. Tātad tas, ko mēs esam darījuši, nekādu neietekmē nelabvēlīgi to, kas ir darīts šeit. ārējās tirzniecības komitejas piedāvāto instrumentu var pieņemt plenāra sesija, bet kamēr tas nenotiks, jāskatās, kā atrisinās sarunas ar padomu, lai līdzīgs noteikums, negluži identiskus, varētu iestrādāt nozares tiesību aktos. Šī pieeja nav ideāla, taču mēs nevēlamies citus iebaidīt. Mēs simkāri esam pārliecināti par to, ka vienīgais veids, kā pavērt citu valstu tirgus Eiropas uzņēmumiem, ir vadīt labākas sarunas, stiprāka nostāja sarunās. Mm, te nav runa par kaut kādas vārdarbības īstenošanu, taču Lai paustu savu gribu, mēs esam izstrādājuši šādu instrumentu, kas iekļauts darba kārtībā, un tāda ir pašreizējā situācija. Paldies! Bet tagad uzklausīsim attīstības komitejas eh, pārstāvi Argentīnī kundzi. The, um, public procurement... Publiskais iepirkums tiek uh, izmantots, lai veicinātu iekšējo vai nacionālo attīstību. Un tieši tāpēc uh, gads ietveros nekad netika panākta konkrēta vienošanās par publisko iepirkumu un attīstības valstis uh, neievēro šos daudzpusējos noteikums. Ir daudzpusēji noteikumi, bet mm, plurilaterāli, bet nav multilaterāli noteikumi. Es eh, saprotu, ka jūs vēlaties eh, regulu, kas, kuras mērķis būtu Brazīlija vai Ķīna, un ka Eiropas eh, uzņēmumi vēlas piekļuvi Ķīnas un Brazīlijas publisko iepirkumu tirgiem. Tomēr šajā priekšlikumā izmantotā definīcija ir tāda, ka valstis eh, pieņem attīstīto dalību eh, valstu sarakstu. Un saskaņā ar šo sarakstu Ķīna un Brazīlija joprojām ir attīstības valstis. Tas nozīmē, ka ja tad, ja jūs izmantojat šādu definīciju, jūs uh, eh, neattiecinat uh, uz, uz šo mērķi tikai Ķīniju, uh, uz šo mērķi tikai Ķīnu vai Brazīliju, bet arī Kamerūnu un Gazas joslu, Gvatemalu un tam līdzīgi. Gvatemala pašlaik ir eh, valsts, ar kuru mēs eh, parakstam nolīgumu, un tāpēc eh, es aicinu tomēr to neratificēt. Mums ir jātiecina jādomā, vai attiecinātos tādām valstīm kā Kamerūna, Ziloņa kaula krasts un tam līdzīgi, vai Fidži. Tāpēc es gribēju zināt, kā jūs uh, iekļausiet regulā savstarpējības noteikumus, nekaitējot attīstības valstīm. Ir uh, ārkārtīgi garš saraksts ar attīstītajām valstīm, kuras komisija kā noliek maliņā, bet ir vēl garāks saraksts ar attīstības uh, valstīm, kas uh, ir daļa no tā. Uh, Mans jautājums, vai jūsu mērķis ir atvērt um, pieeju attīstības tirgiem vai labāk attīstīt uh, savus tirgus? Nav pārāk daudz attīstības valstu, kur uzņēmumi piedalās mūsu iepirkuma tirgos. Un, uh, kā sacīja Gilkungs, nav pat uh, pārāk daudz šādu valstu. Es uh, apsveikta situācija attīstības valstis varētu piedalīties mūsu iepirkumos. Tā būtu apsveicama tendence. Un tādas būtu manas noslēdzošās piezīmes, kā attīstības komitejas loceklis ļoti labi saprotu, ka jūs uh, vēlaties atrisināt konfliktu ar Ķīnu, bet tas nav pietiekami mērtiecīgi, un tas īsti nesaskan ar brīvās tirzniecības nolīgumiem, investīciju politikām, un tas uh, attiektos uz daudzām attīstības valstīm, kas vēlētos izmantot iepirkumu instrumentu, lai stimulētu savu vietējo vai nacionālo ekonomiku. Paldies, un tagad došu vārdu Deutsches kundzē no nodarbinātības, ku, Deutsche kungam labosiet priekšstādātājs no nodarbinātības komitejas. Paldies, priekšsēdētāji. Ļaujiet man iepazīstināt jūs ar nodarbinātības komitejas atzinumu. Īsumā tie ir trīs punkti, kas saistās ar šīs dienas diskusiju. Vispirms es gribēju norādīt, ka Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja piešķir būtisku lomu publiskā iepirkuma procedūras lomai un atbalsta jebkuru um, publiskā iepirkuma procesu pakāpi vai posmu. Otrakārt ir svarīgi, lai ES nodarbinātības normas atbalstītu arī trešās puses, ievērojot uh, regulas par publiskajiem iepirkumiem prasības. Treškārt es gribēju piekrist komisijas pārstāvju viedoklim. Es esmu pārliecināts, ka mēs šeit runājam par konkurējušiem strateģiskiem mērķiem, kas eh, varētu virzīt mūsu centienus šajā ziņā. Un svarīgākais jautājums ir grozīt un pārveidot publiskā iepirkuma procedūras tā, lai tās novestu pie ekonomiskās izaugsmes un darba vietu veidošanās Eiropas Savienībā. Uh, Tas nozīmē, ka mums ir jāuzlabo konkurētspēja, bet konkurētspēja nozīmē ne tikai esošo regulu grozīšanu, bet arī to, ka ir jāatceļ noteikumi, kas uh, kaitē konkurencei. Un tādējādi mums nāksies pārdomāt ES tiesību aktus, kā arī domāt par to, kuri elementi darba tiesībās ir tie, kas rada Eiropas e, uzņēmumiem nelīdzvērtīgu pozīciju, kas rada trūkumus ir jādomā par to, lai uzņēmumiem būtu jāpiemēro vienādi noteikumi. Mēs nerunājam par simetriskumu vai savstarpējību, jo uzskatām, ka tas ir labs līdzeklis, lai sasniegtu mūsu mērķis. Labi, tagad atklāsim diskusijas un vispirms došu vārdu Danielam Kaspārī referentam no Eiropas Tautas partija grupas. Kas pārīkums vārds jums? Jā, paldies priekšstādātāji, godājumās dāmas eh, un kungi. Es esmu šīs eh, diskus, atzinumu par šo diskusiju referents un es pateicos arī visām komitejām, kas sniedz atzinums gribēju provizoriski pieminēt uh, trīs lietas. Pirmkārt, to, ka komisija sacīja, ka uzskats, ka tirgus atvēršana radīs 60 tūkstošu darba vietu, ir jāvērtē kritiski. Manuprāt, šis ietekmes novērtējumā minētais skaitlis nav īsti precīzs. Es labprāt gribētu zināt no komisijas no kurienes tad šie 60 tūkstoši darba vieta celsies, eh, uz kāda pamata. Otrakārt, es ļoti uzmanīgi klausījos arī Bulaku kungu, un es eh, daļai viņu sapratu tā, ka viņš saka, tad, ja mūsu iekšējais tirgus būtu pilnīgāks, tad Eiropas Savienībā notiktu labāka apmaiņa ar precēm pakalpojumiem un trešo valstu pārstāvjiem būtu sliktākas iespējas iesaistīties publiskajos iepirkumos. Es te atceros, kāds milzīgs teātris bija Eiropas eh, Savienībā ar jautājumu, kad eh, tika spriests, vai Deutsche Bahn, Vācijas dzelzceļa kompānija, var izmantot Lamanša tuneli, un es pats nāku no Elzasas, uh, tur ļoti daudzi cilvēki runā vāciski, un es uh, jautāju, kur tad ir šī robeža, bet uh, no Vācijas varas iestādēm pārrobežā saņ, saņēma atbild, ka nav zināms neviens uh, gadījums, kur kāds Francijas uzņēmums būtu uh, uzvarēs iepirkuma procedūrā, un tāpēc es eh, būtu ļoti pateicīgs komisijas pārstāvjiem, ja viņi kopā ar iekšējā tirgus eh, ģenerāla direktorātu vēlreiz padomāt par šo jautājumu. Un mans eh, kolēģis no IMCO komitejas Engelkungs runāja par 58 un 59 punktu no sabiedrisko pakalpojumu direktīvas un Es eh, labprāt gribētu, lai mēs to parunātu konkrētāk. Man ir arī zināmi jautājumi. Pirmie trīs jautājumi pirmajiem diviem referentiem. Vispirms man radās iespējas, ka mums ir ārkārtīgi atšķirīgs skatījums par to, cik lielā mērā tirgi Eiropas Savienībā ir atvērti. Es domāju, ka šeit piesauktie skaitļi ir ārkārtīgi atšķirīgi, arī skatījums ir ārkārtīgi atšķirīgs. Daži runā par 60% Eiropas Savienībā, citi par 80%, kas it kā publisko iepirkumu tirgu ir brīvi atvērti. Bet man interesē, vai tās publisko iepirkumu daļas, kas šodien Eiropā un uh, saskaņā ar aplēsēm citur pasaulē ir brīvas, ir brīvas arī praktiskā ziņā. Ir taču liela starpība, ja mēs Eiropas Savienībā sakam, ka mūsu publisko iepirkumu tirgus uh, ir iepirkts par 80%, bet uh, ja neviens ārvalstu piedāvātājs nav saņēmis nevienu pasūtījumu, un ja mēs dzirdam, ka Ķīnas uh, tirgus ir pilnībā slēgts, bet mēs zinām, ka Eiropas ražotāji uh, tur ir guvuši labus panākumus, tad gribētu zināt, kāda ir atšķirība starp teorētiskiem skaitļiem un praksi. Otrs jautājums. Bulaka kungs pieminēja. 50 un 59 darinnen. Um. Utilities direktīvu un 58 un 59 pantu. Neviens man šodien nevar paskaidrot, kāpēc šie divi panti līdz šim nav izmantoti. Uh, Man rodas iespējas, ka komisijas priekšlikums, kas šobrīd ir saņemts komitejā, ir ļoti līdzīgs 58. un 59. pantam, un man jāteic godīgi, ja mēs kaut kādu lēmumu pieņemam, kas um, faktiski direktīvā ir spēkā jau kopš 2010. gada, tad gribētu zināt, vai ir kādi iemesli, kāpēc uh, šie panti nav izmantojami, vai arī ir citi iemesli, kāpēc tie netiek izmantoti. Uh, Komisija lēsa, ka sastais pants mūsu regulā varētu tikt izmantots uh, aptuveni 20-25 reizes gadā un gribētu zināt referentam, cik, uh, uz, cik pamatots ir šis skaitlis. Jo man ir radies iespējas, ka šis skaitlis uh, 35 nav ne ar ko pamatots, un tāpēc es gribētu uh, dzirdēt, no kurienes šādas aplēses. Tas būtu mans nākamais jautājums. Un treškārt, eh, trešais referents pieminēja papildu birokrātisko slogu. Tāpēc es gribēju jautāt, vai ir kādas aplēses, cik liels būs administratīvais uh, eh, papildus loks, ja mēs pieņemsim komisijas priekšlikumu, eh, kādi būs administratīvie izdevumi dalību valstu uh, nacionālajās struktūrās, kā arī pašvaldību struktūrās. Un piektais jautājums ir vairākas dalībvalstis, kurās ir nacionāla noteikuma attiecībā uz uh, publiskā iepirkuma dalībniekiem no ārvalstīm un gribētos dzirdēt no referentiem, kā viņi vērtē eh, šo situāciju saistībā ar līgumiem un vai tas ir savienojums ar mūsu iekšējā tirgus principiem vai nē. Uh, pieci jautājumi, tātad atšķirīgais uh, skatījums uz to, vai tirgi ir atvērti vai nē. Otrs jautājums par uh, utilities direktīvas 58 un 59 pantu, kāpēc tie netiek izman izmantoti. Treškārt, kāpēc regulas 6. pants tiktu izmantots aptuveni 35 reizes gadā. Tālāk, uh, ceturtais jautājums par um, administratīvajiem izdevumiem, un treškārt, vai šie noteikumi būs savienojami ar mūsu iekšējo tirgus uh, principiem. Labi, es ceru, ka runātāji un komisija pierakstīja šos jautājumus, un tagad uzklausīsim ēnu referentus. Man nāksies ierobežot izteikšanās laiku, jo mēs riskējam ļoti iekavēt mūsu ter grafikus. Eh, grazie. Čenukas uzstalu kungs. Paldies priekšsādātājiem. Es gribētu pateikties visiem runātājiem, jo viņi mums sniedza ļoti detalizētu pārskatu bet uh, es nevaru piekrist visam, kas tika sācīts. Es joprojām esmu pārliecināts pat pēc prezentāciju uzklausīšanas, ka ir ārkārtīgi svarīgi, ka mums ir šāda likumdošanas iniciatīva. Pirmais komentārs. Mums vajadzētu galveno uzmanību pievērst Eiropas ekonomikai un tās konkurētspējai, un būtu jāraugās arī uz šo instrumentu sarežģītību ir jāskatās, kāds būs administratīvais sloks, birokrātiskais sloks, jo daudzi eh, par to interesējas un sakas jau mēs redzēsim tikai vēlāk, tāpēc nevajadzētu aizmirst eh, pilsoņus un uzņēmējus. Mums ir jādomā par viņu bažām, nevis par administrāciju un civildienas ierēģiem. Jo tas galvenokārt skars pilsoņus un uzņēmējus. Ir vēl viens jautājums, pie kuras gribētu detalizētāk pakavēties. Es nezinu, vai mums ir alternatīvas, un kā tad eh, paliek ar citu valstu protekcionistiskajiem mēriem. Mēs jau nedzīvojam uz citas planētas, un es redzu, ka pasaule attīstās citā virzienā. Ja mēs atveram savu tirgu tad mēs uh, aicinām arī citas valstis atvērt savus publisko iepirkumu tirgus. Un mums ir jādomā, ko darīt, ja parādās tirgus kropļojumi. Es gribēju jautāt, ja pastāv alternatīvas, kādas tad tās būtu? Daži pieminēja labākās prakses, kas tiek izmantotas dalību valstīs, un par to gribētos dzirdēt ko vairāk. Tas būtu ļoti lietderīgi. Un visbeidzot, um, joprojām jautājums Vulkoka kungam. Vai jūs piekritat, piekrītat, um, kā var uh, īstenot izslēgšanu? Un vēl viens jautājums par ietekmi uz nodarbinātību. Es sapratu, ka tiks uh, izveidoti 60 tūkstoši darba vietu, nevis 600 tūkstoši. Un uh, starp 60 un 600 tūkstošiem ir milzīga starpība, bet uh, Šī brīža situācijā Eiropā pat 60 tūkstoši darba vietu būtu ļoti labs panākums. Tas radītu uh, spirāli, kas palīdzētu veicināt attīstību. Un man ir vēl vien daži jautājumi kolēģiem no Imko un Danielam, kas pārī. Bet es uh, piekrītu arī komentāriem, kas izskanēja. Tālāk, kas arī kungs āda. Paldies, priekšsādātāji! Es gribēju pateikties visiem runātājiem par viņu pienesumu šajā ļoti vērtīgajā diskusijā, it īpaši franču uzņēmumu Alstom pārstāvim un Vācijas pārstāvim, kuras sniegtie piemēri bija ārkārtīgi būtiski. Kā ēnu referents no Alde, es gribēju pakomentēt dažas lietas šajā jautājumā. Protams, publiskais iepirkums ir ārkārtīgi sarežģīts jautājums, kaut arī komisija ir mēģinājusi panākt liberalizāciju valstu publiskā iepirkuma tirgos. Mums ir jāatzīst fakts, ka piekļuva šiem tirgiem lielā mērā es kompānijām joprojām ir slēgta. Un tas atstāja ietekmi uz uh, ārkārtīgi konkurētspējīgām es kompānijām gan uh, celtniecības, gan uh, elektrības ražošanas, farmaceitikas un citās jomās. Tāpēc es eh, gribētu apsveikt komisijas priekšlikumu leģislatīvam instrumentam un uzskatu, ka tas mums ļaus uh, izdarīt uh, spiedienu uz tām valstīm, kuru iepirkuma tirgi Eiropas valstīm joprojām ir slēgti. Ir ārkārtīgi būtiski, lai mēs uh, nodrošinātu piekļuvi iepirkuma procedūrām arī attīstības valstīm. Tāpēc uh, mums ir nepieciešams simetrisks instruments uh, saskaņā ar 8. panta 11. punktu un uh, saskaņā ar 6. pantu, kurš uh, paredz Eiropas cīņu pret protekcionismu. Es gribēju uzdot komisijai jautājumu par simetriskumu trūkumu, kas nozīmēja to, ka netika veikti pasākumi attiecībā uz trešajām valstīm, kā arī nebija centieni, lai uzlabot trešo valstu iepirkumu procedūras caurskatāmību saskaņā ar starptautiskiem noteikumiem, un gribējās arī zināt, kā komisija rīkosies, lai novērstu uh, diskriminācija pret uh, konkursu dalībniekiem no ES. Tālāk es uh, apzinos, uh, kādu, risku, kādu atriebības risku rādītu šī instrumenta apstiprināšana, bet tam būtu arī iespēja veicināt Eiropas uh, uzņēmēju uh, konkurētspēju un palielināt ES ietekmi Tāpēc es gribēju sveikt referentu un citus kolēģus uh, veikt pasākums, lai nodrošinātu šo punktu vērā ņemšanu teksta galīgajā redakcijā. Uh, Paldies, Janiks. Es atvainojos, ka man nebija iespējams uh, noklausīties uzstāšanos, jo mums ir Nikola Bidebotets ar komisāru de Guhtu. Uh, Spriežot pēc tā, ko šeit dzirdu, ko jūs esat stāstījis, ko man stāstīja Alstom pārstāvis, mm, viņš iz, uh, atbildēs jautājumu, ka daži publiskie pirkumi šodien tirgi ir slēgti un, nu, piemēram, dzelzceļa tirgus, un runā arī par dažādo praksi dalību valsti. Es gribētu zināt, kurā savas vēstures brīdē Astons varēja vai nevarēja izmantot valsts uh, iepirkuma tirgu Francijā vai bez valsts iepirkuma tirgus. Alstom šodien būtu tas, kas tas ir. Vai tiesība akta pārskatīšana ir sastarpējumības principa vārdā, to es saprotu. Bet tas ka šodien netiek uzdots jautājums, vai valsts iepirkuma tirgus ir arī rūpniecības politikas instruments. Tas, ka par to netiek uzdots jautājums, mani uztrauc, jo mēs nedomājam par rūpniecības evolūcijas nākotni. Mēs zinām, ka valsts iepirkums, tā tirgus, vēsturiski ar vienu ir bijis politikas sastāvdaļa, jo tas ļauj veicināt uh, Eh, rūpniecības attīstību. Nav runa tikai par līgumu piešķiršanu manam brālim, eh, znotam vai brālēnam. Dažas valstis, jo es redzu Francijas pārstāvis, eh, fotovoltaikas ziņā ir izstrādājuši tādu piedāvājumu, kas ir vērsts pret Ķīnu, konkurence no Ķīnas. Uh, bet rūpniecības nozares ir jāatbalsta, ka tās sāk darboties kādos projektos. Un skaists, ka ir prioritāte jāsniedz mazajiem vidiem uzņēmumiem ar sociālās un solidārās ekonomikas uzņēmumiem, nevis multinacionāliem uzņēmumiem. Un te netiek uzdevums jautājums, vai nebūtu vērts arī veido tāds kā lokāls uzņēmums, jo mēs visu to darām. Francija, Vācija taču nodarbojas ar vietēju satura kontraktiem. Bet tas, ka mēs te nerunājam par uh, rūpniecības uh, politiku, tas gan man uztrauc, bet bez, vien, bez tāda valsts iepirkuma ātrums nebūtu šodien tas, kas tas ir. Šeit. Uh, Helmut Scholz, Gue. Hermaš, Helmut Šolts no Goja lūdzu. Tankā pozicinām. Paldies priekšsēdētā. Es piekrītu kolēģiem, dažiem kolēģiem piekrītu, pateicos mūsu runātājiem, kas šodien uzstājās, par to, ka viņi mums sniedza pārskat par šo tematu un arī deva vielu pārdomā. Šī lieta nu no diena ir ļoti sarežģīta. Turklāt šeit izskanējušajam. Es jau varētu pieminēt trīs lietas, par kurām netiks spriež šodien. Pirmkārt, ir runa arī par demokrātijas jautājumu. Mēs runājam par daudzpusējām plurilaterālām attiecībām, divpusē, divpusējām attiecībām. Tā ir neatdalām valsts iepirkuma tirgu daļa un tāda vēl ir patērētāji un uzņēmumi. Šīs abas puses ir jāsver nopietni, kādu labumu viņi var gūt no šo tirgu sniegtiem pakalpojumiem. Un tašu lietu padara vēl sarežģītāku jo šeit teksts, protams, ir arī saistīts ar koncesiju direktīvu. Mums ir vienotā tirgus jautājums, un tas ir saistīts ar mūsu šodienas tematu - tirzniecības jautājumu. Un tad vēl ir demokrātijas aspekts. Mums ir jābūt piesardzīgiem. Šis priekšlikums zināmā mērā apdraud to, kā mūsu pilsoņi var piedalīties uh, lēmumu pieņemšanā vietējā līmenī. Mm, kaut arī ir runa par pakalpojumiem, no kuriem labumu paredzēts gūt tieši viņiem. Un es domāju, tāpēc uh, Heinrich kunga sacītais ir jāuzsver nopietni. Reģionālajām padomēm un, e, reģi, un arī pašām valstīm ir jādomā, kā tās var konkurēt globālā līmenī. direktīvas, kā mēs varētu nodrošināt, ka tās ir derīgas valsts iepirkumam, vai būtu runa par, par enerģiju vai ūdeni. Mēs jau pieminējām dzelzceļu un aviāciju. Ir daudzas lietas, ka šajā tekstā pat labāk nav ņemtas vērā. Tad daudzpusējamība nozīmē. kā 1,3 miljārdi cilvēku. Ķīnā, ja viņi vēlas piedalīties uh, savu valsts iepirkuma tirgus lēmumu pieņemšanā, tad kā tas ietekmēs Eiropu? Šie jautājumi ir nesarojami saistīti, tāpēc manā skatījumā ziņojums nav gana tālere tālējošs. Un treškārt, Es vēlos ieklausīties attīstības komitejas sakāmajā. Ja mēs pieņemsim šo regulu, tad jāņem vērā tās uh, universālā um, daba prātā. Jāņem tā vērā, mēs nedrīkstam to aizmirst. Well. Turpin Morēras kungs. Uh, merci, monsieur prezident. Agnes, paldies priekšsādātē. Pievērsīšos eh, šādu jautājumu. Viņš būtībā saka, pagaidiet mazliet pacietības. Mums ir jāuzskata mūsu valsts iepirkuma tirgi, kā mm, rūpniecības politika sastāvdaļa. Es tam pilnīgi piekrītu, European Act, Small Business Act, ar to nav nekāda problēma. Taču savstarpējumības jautājums nevar to saistīts. Lieta ir tāda, saistībā ar savstarpējumību, ka mums ir atklāts, pavērts tirgus, īpaši valsts iepirkuma tirgus, kurā trešo, eh, ka tas ir atvērts tām trešām valstīm, kurās Eiropas uzdevumi, eh, Eiropas uzņēmumi nevar piedalīties. Pat labāk mans tirgus ir atvērts visu mūsu uzsākto politiku vārdā. Manā skatījumā tās nevienmēr ir ļoti labas, jo, ja mēs paraugāmies, kādā situācija ir nonākusi Eiropa, tad ne izaugsmes, ne darba vietu, ne ekonomiskās attīstības ziņā stāvoklis nav apmierinošs. Taču te ir runa par to, ka mēs iesaistāmies globālajā konkurētspējā, vai nu mēs sevi aizsargājām, aizsargājam, skatāmies, kā mēs aizsargājam savu valsts iepirkumu tirgu. Taču, ja mēs esam atvērti, tad konkurence jābūt godīgai un līdzvērtīgai. Tad šodien tā nav ne godīga, ne uh, līdztiesīga. Ir trešās valsts, kas ir ārkārtīgi prasīgas uh, Labi, lai tā būtu, taču viņas, viņām ir piekļuvi mūsu tirgiem, kaut arī mums tik stingras prasības nav. Bet, kad mēs investējām trešajās valstīs, tad mūsu ieguldījumi nav garantēti. Mēs esam tāds kā Eiropas gigants konkurences ziņā, taču mēs neliedzam pastāvēt arī Ķīnas, Japānas milžiem. Taču es tikai saku, ka ja mēs esam pavērējuši savus tirgus trešām valstīm, tad tām jāpavēr tirgi mums. Es domāju, ka sirrealistiskā veidā mēs sev uzdodam jautājumu, vai tirzniecības noteikumi jābūt savstarpējumiem. Jā, protams, ka savstarpējumības princips jāievēro, kaut arī pats par sevi tas nebūs uh, rūpniecības politikas uh, virzītājs. Labi, saka Morēras kungs pievērsīsimies runātājiem. Pavisam īsa piezīme. Es darbojos iekšējā tirgus komitejā un strādāju ar šo tiesību aktu. Tomēr es neesmu pilnībā pārliecināta, vai tas ir saprātīgs vai nav. Un uh, šai publiskajai uzklausīšanai vajadzētu kalpot uh, par pamatu tam, lai mēs varētu uh, pieņemt kādu viedokli, tomēr es nepiekrītu uh, kolēģiem, kuri mēģina šo tirzniecības un iekšējā tirgus jautājumu saistīt ar jautājumiem, kas ar to ir nesaistīti. Es, piemēram, uzskatu, ka pašvaldības, kas uh, izsludina kādu iepirkumu, varētu to apspriest ar saviem pilsoņiem. Tas nav iespējams visos gadījumos, bet tur, kur tas ir iespējams, to var darīt un pēc tam rīkot publisko iepirkumu. Ja mēs, piemēram, uh, domājam par um, sociālu, ekoloģisku vai inovatīvu kritēriju izmantošanu, tad uh, Šalca kungs, dārgo kolēģi, kā tas notiek uz vietas, izlēm pašvaldība, nevis Brisele. Un man ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs paturētu šo decentralizēto lēmumu pieņemšanas līmeni ne jau Brisele izlēma, kā tas uh, tiek darīts, bet tas jāizlemj uz vietas, un tas jāizdara pēc iespējas demokrātiskāk. Thank you. Let's go back to our speakers. Paldies, pievērsīsimies mūsu runātājiem, lai viņi varētu atbildēt uz jautājumiem un komentāri. Taču tā kā komi komisijai arī tika uzdot jautājumu, arī attiecībā, piemēram, uz bezdarba apjomu. Tad iesākumā došu vārdu komisijas pārstāvim uz trim minūtēm. Tad jūs varēsiet atbildēt šiem jautājumiem. Thank you, Professor Mary. Paldies. Izteiksimies pavisam īsi, zinām, ka laika trūkst. Mums tik uzdot vairāk jautājumu, sākot no tā, no kurienes nāk mūsu dati. Mūsu dati par darbu ir ekstrapolācija, vai arī pamatoties uz, tū, uz tiem datiem, kādi būtu papildu eksporta apjomi. Nav nekādas burvi formulas, taču mēs raugāmies, kāds ir eksports, un tad uh, mums ir sava veida uh, Mm, tāds kā rādītājs, kā tas ietekmē darba vietas. Tas, nā, tā nav nekāda augstākā matemātika, taču mēs negribējam te izvirzīt, eh, uzsākt debats par uzpūstiem skaitļiem. Tātad šis skaitlis ir tāds, tas ir pamatojums ar faktiem. Tad bija jautājums par 58. un 59. pāntu, kāpēc tie tika neizmanto. Es domāju, viens no iemesliem ir tāds, nav zināms, kā to darīt. Uh, Ja komunālie maksājumi šeit uh, pantā atainojas, taču tas nekad netika izmantots, tad pastāv risks, ka tas tiktu izmantots nepareizi. Cik atceros, tās bija politiskā kompromisa rezultāts, taču šis piedāvājums nav izmantojums. Instruments, par kur spriežam šeit, ir daudz precīzāks tā izmantojuma ziņā. Uh, un tas tajā ir ietver šis uh, Eiropas visaptvarošs komponents, kas neatainojas komunāla maksājuma direktīvā. Un tad jautājums, kā risināt uh, eh, būtisku savstarpējumības trūkumu? Te ir jāskatās, kāda ir likumi konkrētajā valstī un kāda, kas par to liecina uz vietas. Nav jēgas runāt tikai ar uh, tirzniecības palātas pārstāvjiem, kad mūsu delegācijas apmeklē šīs valsts, bet mums ir tiešām jāīsteno daži pētījumi, kas mums ļautu īstenot pamatotu izvērtējumu. Jāskatās, kas ir likumos un kas notiek reālajā dzīvē. Un tad uh, Jautājums par nacionāliem izņēmumiem, tas attiec vairāk uz iekšējo tirgu un tad vēl kādi uh, 55 gadījumi, kurus sagaidām no 56. panta instrumenti. Paldies, nākošais runātais. Kuras dalībvalstis ir pieņēmuši tiesību aktu šai jomā? Jā, ir dažas dalībvalstis, kas pieņēmuši tiesību aktus par uh, trešo valstu līdzdalību viņu tirgos. Komisija uzskata, ka dažos gan tas bijis problemātiski. Jo skaidrs, ka tikai iekšējā tirgu var izmantot atšķirīgus tiesību aktus, un tieši tāpēc komisija nāk uz klējā šo priekšlikumu. Mēs gribam ieviest kārtību iekšējā virtuvē. Un tā tad mūsu mērķis ir harmonizēt situāciju, un lai visas dalībās rīkotos līdzīgi. Un tad, kad kāds pārīkums uzdev jautājumu, kā mēs esam secinājuši, ka 35 līdz 50 paziņojumi ik gadu. Tas attiec uz eh, vietējām iestādēm, kas grib eh, izslēgt iespēju piedalīties ārvalstu kandidātiem. Es jau iepriekš minēju, ka tikai 7% līgumu ik gadu ir attiecināmi uz sesto pantu, tātad tikai 7%. Te ir iespēja vietējām iestādēm uh, neiekļaut ārvalstu kandidātus. Un tad pamatoties uz izvērtējumu esam kalkulējuši, ka daudzos gadījumos dažās nozarēs vietējās uh, uh, iestādes uh, neļauj, nelieks piedalīšanās iespēju uh, ār, ārvalstu uzņēmumiem, tādiem kā, piemēram, datori, tādos gadījumos, kā iepērkot dators, medicīnas preces un tā tālāk. Mm, mēs secinām, ka 16% no šiem eh, iepirkuma līgumiem eh, patiesībā net, netiks izmantot ne ar kādiem ierobežumiem. Turklāt tikai dažas vietējās iestādes izmanto šo režīmu, jo to, to skatījumā tas ir pārāk ierobežojoši saistīts ar administīvo slogu. Tātad mēs uzskatām, ka 15 līdz 20% vietējo iestāžu mūsu skatījumā pārējiem, pārējo līgumu gadījumā neļaus piedalīties ārvalstu uzņēmumiem. Un šādi mēs uh, esam ieguvuši 35 līdz 50 paziņojumu skaitu. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad laiks izteikties mūsu runātājiem tāda pat kārtība, trīs minūtes katram mīglīkums. Merci, monsieur le président, je vais être. Paldies, es būšu tāds eh, pārdrošs un varbūt runāšu Moljēra valoda. Tā ir Šveicē lietotā valoda, jā, protams. Uh, un tāpēc es arī to izmantošu. Man ir tāda sajūta, un es esmu ārkārtīgi gandarīts konstatēt, ka šī augdzimusī asamblēja viss ir vienojusies vienā kopsaucējā par šo punktu. Un varētu pat iedomāties, ka šī atbilde ir apmierinoša. Un šeit es gribētu teikt, ka tomēr lietas virzās, notiek pārmaiņas, un pārmaiņas notiek tagad, un arī Pasaules tirniecības organizācija mainās Un tagad mums ir šis jaunais instruments un arī Pasaules tirdzniecības organizācijas iesaistīšanās ir modificējusi šo starptautisko mm, situāciju, un mums ir iespēja tagad zināt vairāk un nodrošināt lielāku redzamību. Tirgi de facto, arī de jure, varbūt izrādās pārāk komplicēti, vairāk komplicēti nekā šķiet. Te nav tikai juridiska aspekta, vai tas ir tāpēc, ka tirgi de jūre ir slēgti, uh, lai parādītu to, kā tas ir de facto. Uh, droši vien nē, noteikti nē. Uh, arī Eiropā ir tirgi, kas ir de jūre slēgti Vai tas ir labi, vai tas ir apmierinoši, es nedomāju tā. Un mums ir jāatrod šī saikne eh, gan likumdošana ziņā, gan, gan arī darboties caur PTO. Eh, mēs daudz runājam par, tir, par jaunatīstības valstu tirgiem, bet uh, Tātad 1,5 um, miljardi, um, miljardi dolāru būtu tas apgrozījums, ko nodrošina PTO jaunatīstības valstis. Tas gan ir tāds diezgan konservatīvs aprēķins. Mēs domājam, ka varētu sasniegt šeit tirgu 1000 miljardu dolāru apjomā. Tas viss, ja šīs jaunatīstības valsts un arī pārējās valsts apvieno savus spēkus. Vai tas ir iespējams? Mans Mana atbilde ir tāda, ka tas ir atkarīgs no apstākļiem, protams. Šīs te 90. gadu līgums nav pietiekams, tas bija universāls viens izmērs visiem, ka ir nepieciešams tagad nolīgumu adaptēt, ņemot vērā esošos tirgus apstākļus. Kādā veidā cīnīties pret protekcionismu? esmu atkal šis daudzpušu fórums vai arī plurinacionālā pieeja. Tā ir laba atbilde arī ar amerikāņiem. Skaidrs, ka viņi gribēs pirkt Amerikas preci. Tas ir ļoti. Uh, loģisks risinājums, un mums ir jāņem vērā arī šī ietekme uz nodarbinātības veicināšanu, tirgus var radīt darba vietas, ir jāņem vērā realitāte, noteikti tirgus veicina arī starptautisko uzņēmumu augšanu, noteikti būs kaut kādi ieguvumi, tātad tas kas tiek iegūts, tas arī ir labi. Mums ir nepieciešama lielāka pārvaldi. Vai priekšsēdētājs pārtrauc runātāju, vai jūs nevarētu lūdzu izteikt savus secinājumus kon tādā konstruktīvākā veidā? Paldies, runātājs, beidz uzstāties tālāk Vilkoka kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Kas pārīkungs uzdev jautājumu, vai tirgi ir atvērti? Paraugoties uz cipariem pārobežu piedāvājumu ziņā Eiropa, tad būs 4 līdz 5 procenti šie publiskie kontrakti Un, protams, ja jūs ja iekļaut vēl filiāls, tad būs 14% piedāvājumā. Kā jūs šo piekļūts ar piedāvājumu izbērīsiet globālā ziņā? Protams, noteiktās nozerēs eh, varbūt lietas izskatās savādāk. Eh, svarīgi tādi iepirkuma līgumi dzelzceļa jomā miljardiem vērti, tiem ietekmēs konkurētspēju būtiski Un eh, šeit nav iespējams dot vienu viennozīmīgu atbildi. Ir jāskatās gan uz globāliem cipriem, gan arī uz specifisko situāciju, specifiskām nozerēm. Jūs runājāt eh, par to, eh, ka līgumi netiek doti otrpus robežai, bet jūs neiegūstat balstis no nodokļu maksājumu iedzīvotājiem, ja jūs veicināt nodarbinātību kaut kur citur. Un tas ir pašā pamatā šim publiskam iepirkumam, iepirkumam, kāpēc mēs atveram šo iepirkumu tirgu. E, tas attiec vienmērā uz Eiropu un uz citām valstīm. Vienīgais, e, ko šeit varētu šeit runāt, ir liberālās politikas ka varētu varbūt noņemt kompānijām nacionālās identitātes plīburu. Tas ir vienīgais veids, attiecīgi mēs um, tā varam veicināt šo nodarbināt, šo konkurenci, jo šeit ir nacionālie patrioti, kas strādā savu valstu vārdā un labā, un tām ir attiecīgs interesi. Vai GPA ir ticama alternatīva GPA tomēr ļauj vai dod piekļuvi jaunatīstības valstīm mūsu tirgiem labāk nekā iepriekš. Un tad uh, atvērts iepirkums ir ļoti vitāli svarīgs jaunatīstības valstīm. Līdz šim brīdim šīs jaunatīstības valsts nav bijušas īpaši gribošas piedalīties, jo neredz to kā apusējību. Ja mēs gribam izmantot to kā argumentu sarunās ar jaunatīstības valstīm, tad arī Eiropas Savienībai ir jābūt saviem noteikumiem, bet jaunatīstības valstis atkal to redzēs kā lieku pierādījumu tam, ka šeit ir runa par apusējīgu tirgu. Un nu, varbūt komisijas pārunu vedēji varētu skaidri paskaidrot jaunatīstības valstīm, ka tas nav mm, šis galējais mērķis, ka galvenais mērķis ir caurskatamība publiskā iepirkuma līguma ziņā. Es domāju, ka man nebūs laika atbildēt uz visiem jautājumiem, tāpēc arī veikšu šeit un tagad. Priekšsēdētājs, paldies! Hendrik kungs. Herr Kaspari, jāte. Äh, Kaspari kungs uzdeva jautājumu par to, kā mēs vērtējam administratīvo uh, slogu un izmaksas, kas pārīkums, protams, kas statistisku datu par šo jomu nav, kas uh, konkrēti parādītu, kādas būs uh, izmaksas saistībā ar uh, iepirkuma procedūras sarežģītību, bet es skaidroju, ka šobrīd situācija ir tāda, ka iestādes bieži piesaista eh, pašas savus eh, speciālistus, kas nodarbojas eh, visu dienu tikai ar iepirkuma procedūrām un ļoti sarežģītiem iepirkumiem tiek izmantoti advokātu biroji, kas seko visai procedūrai, tāpēc var teikt, ka administratīvie izdevumi ir ļoti augsti un šīs regulas instrumenti tos droši vien nemazinās. Tomēr es gribēju izmantot iespēju atbildēt uz uh, vienu argumentu, kas izskanēja pirmā komisijas pārstāvja uh, sacītajā, jūs sacījāt, kas attiecas uz uh, šīs regulas ietekmi uz publisko iepirkumu veicējiem, tad jāteic, ka uh, ne jau katru ēdienu mēs uh, ēdam tik karstu, kā tas tiek gatavots, un uh, daži instrumenti, kas ir iekļauts šajā regulā, tiks izmantoti retāk. Es minēšu vienu piemēru no celtniecības jomas. Tur šo slieksni 5 miljoni ir iespējams ātri sasniegt, piemēram, pa paplašinot slimnīcu, vai pie mums eh, nesen tika mm, rekonstru, rekonstruēta pils, un tur šie sliekšņi tiek ātri izpildīti. Nu, ko tad darīt, ja publiskais iepirkums tiek veikts eh, pa daļām? Arī tad šī iepirkuma procedūra tiek veikta Eiropas līmenī, un šajā situācijā mums ir jāstrādā ar regulas instrumentiem un jāņem vērā tajā noteiktās saistības. Un tas ārkārtīgi ietekmē iepirkuma procedūras vairāk nekā šķiet pirmajās uzmetienā. And finally, Mr. Berži. Un visbeidzot, Beržē kungs. Jā, vispirms atbildēšu uz Kaspārī kunga jautājumu, vai Eiropas tirgi ir atvērti vai slēgti. Viena lieta, kas ir ļaunprātīgi izmantota Eiropā, ir šāda. Ja kāds eh, grib eh, konstatēt, tad vai šeit ir caurskatāmība Eiropas tirgu, tad jānopērk oficiālais žurnāls un jāpaskatās, kas tur ir, jāsaka, šeit jā, ir salīdzinājums vietā ar Japānu, kur šāds atvērtums nemaz neeksistē. Attiecīgi eh, varētu piespiest varbūt Japānu atvērties, atvērt savu tirgu, publicējot kaut vai. Mēs zinām, ka Japānas kultūra nav īpaši atvērta. Jūs, jums nav iespēja piedalīties Japānas uh, kontraktā, jo, jo viņiem tā, ir tāda kultūra. It kā de jure jūs varat piedalīties, jo jūs redzat iespēju, ir kaut kādas tehniskās iespējas, jūs varat izanalizēt to. Un skats, ka iekšējais tirgus arī Eiropā nestrādā perfekti, un par to mēs arī diskutējam vērtējam. Žado kungam Sanes kundze jau atbildēju šo jautājumu Protams, publiskais iepirkums stiprina industriālo politiku, tas ir skaidrs, un tas, ko es teicu savā runā, es runāju par lielajām valstīm, un nevis šajā volti, nevis Mal Malī, ne Burkinā Faso. Es runāju par lielajām jaunatīstības valstīm, kas ir patrioti, savu valstu idejas bīdītāji. Uh, un ir gatavi tirgot savas lietas savā tirgu. Un, protams, būtu nedaudz īpatnēji gaidīt, ka kāda kompānija, kas ir vienīgā un kas ir atpazīstama savā tirgu, tagad nāks uz Eiropu ar saviem piedāvājumiem cenu, un šeit būtība nozīme ir visam dažāds šis konteksts tad mēs, es, es absolūti ne, neesmu pret rūpniecības politikas veicināšanai ar iepirkumu palīdzību. Priekšsēdētājs, paldies. Vai referentkungs, kas pārīkums grib kaut ko teikt? Lūdzu. Jā, priekšsādātāji, man atliek tikai pateikties šīs dienas referentiem mūsu komitejas referentam un citu komisiju referentiem. Es guvu daudz vērtīgu atziņu, un es ārkārtīgi priecātos, ja nākamajā sanāksmē mēs varētu iekļaut šo jautājumu darba kārtībā vēlreiz un uh, turpināt progresu. Bet liels paldies par šo viedokļu apmaiņu. Paldies! Šķiet, ka mēs visi esam daudz ko iemācījušies, uzzinājuši no šīs diskusijas. Šī konference ir bijusi ļoti interesanta. Lielas paldies visiem viesiem un pārēsim pie nākamā darba kārtības punkta. I will allow a couple of minutes for our guests to leave. Vēl ļausim mūsu viesiem iziet no šīs zāles, dosim viņiem dažas minūtes. Please, uh, the continuations of conversations. Lūdzu, cienījamie viesi, turpiniet savas sarunas ārpus zāles. Thank you. This is a, an opinion for. Tālāk mums ir jārunā par atzinumu itres ziņojumam. Marijal Desarnēza ir referente. Došu vārdu uzreiz šai kundzei. Tā mums būs pirmā viedokļa apmaiņa par šo jautājumu. Lūdzu, jums vārds. Could you settle down, please? Priekšsēdētājs aicina ieņemt visiem savas vietas. Tā ir Sarnēs skundze. Paldies. Es centīšos runāt ļoti ātri. Mums ir tā, šī ir pirmā viedokļa apmaiņa. Un tas ir ļoti interesanti debati. Man interesanti dzirdēt, ko runā mani kolēģi, ēnu referenti, arī citi. Šī tēma ir saistīta ar iepriekšējo tēmu, jo šis ir jautājums, kas ir saistīts ar Eiropas reindustrializāciju. Un sākšu ar to, ka mums ir jāskatās situācija Uh, acīs, ka mēs esam pazaudē, pazaudējuši 10 miljonus darba vietu, par 10% ražošana ir kritusies un 3 miljonu darba vietu ir zaudētas. Tātad tieši rūpniecības sektorā mēs redzam, ka Eiropa deindustrializēja, zaudē savu industriju, kamēr cita pasaules daļa progresē šai ziņā. Tā ir tāda lieta, ar kur mēs nevaram būt apmierināti. Mums ir jārunā par to nevis kā par negadījumu, bet drīzāk par Eiropas gribu. Vairāk jādomā, mums ir nepieciešama politiskā grība. No Eiropas puses ir nepieciešama industrializācijas politika, kopīga šāda industrializācijas uh, politika un komisijas teksts jau rāda zināmu labu virzību Komisija pēta jaunas nozares, industrializācija. Es lasīju ar lielu interesi. Uh, te ir runa par sektoriem, kas ir saistīti ar ilgspējīgu un tīru attīstību uh, tie ir noteikti sektori, kas jau tagad ir attīstības centrā, tad, tad, tad strateģiski kas nozares mašīnu būve, ķīmiskā rūpniecība, tātad šie sektori nav pazaudēti mums Eiropā, ir tie jāsaglabā. Tad par galvenajām prioritātēm e, runājot, es gribētu atzīmēt vēl kādas citas prioritātes - transporta enerģētika un telekom. Te atkal ir jautājums par finansējumu un tā tālāk. E, visi Šie sektori ir svarīgi, tīpaši enerģētikas sektors, um, jo cenas enerģētiskajiem resursiem aug. Mums ir nepieciešama kopīga Eiropas enerģētiskā politika, nepieciešams ir energo resursu rēķinus mazināt, arī jārunā par um, izēvielām un mums ir jāsaka jāstiprina arī kvalitātes jautājums šajā ziņā. Un vēl ir arī noteikti sektori, kas nav pieminēti komisijas priekšlikumā, kas ir tomēr strateģiski svarīgi nākotnes attīstībai. Tad jāsaka, ka komisijas piedāvātais saraksts nav izsmeļošs, nav slēgts. Un vēl es gribētu uzdot jautājumu par līdzekļiem, par investīcijām, par naudu. Vai tad mēs gribam attīstīt in, industriju, infrastruktūru, un tas ir absolūti nepieciešams, un tur ir nepieciešams tūkstošiem miljārdu eiro. Ļoti grūti tagad ar budžeta grūtībām prognozēt kaut ko uz nākotni, un mums ir jādomā par Eiropas lieliem projektiem un jātīstos tālāk, nedrīkstot bloķēt, tas ir ceļš uz priekšu. Tālāk, kā ir ar uzņēmumu finansēšanu, kā varētu atbalstīt finansiāli mazos un vidējos uzņēmumus, kas šobrīd negrūst vieglu pieju finansējuma avotiem. Tas ir jautājums par banku atbalstu, par kredītiem. Uh, Un um, um, bankas ļoti bieži vadās no reālās ekonomikas apsvērumiem un nesniedz pietiekam lielu atbalstu MVU. Varbūt šeit mēs sniegsim atbalstu ar Eiropas banku, vai arī ir jāmeklē kādi citi banku risinājumi banku jomā. Uh, tālāk uh, zinātnes un inovāciju politika, vai Eiropa saglabās savu um, priekšpozīciju vai arī tālāk virzīsies inovāciju joma. Mums nav pietiekami da daudz darīts inovāciju jomā Eiropā, arī budžeta atbalsts nav pietiekams un mums ir jāapvieno nacionālo valstu budžeti, lai būtu labāka koordinācija, labāk virzība uz kopīgiem mērķiem, lai mēs izmantotu visus līdzekļus, virzītu zinātni. Mums ir, zinām, arī labi piemēri mēs esam gatavi arī garantēt intelektuālā īpašuma tiesību aizstāvēšanu mūsu uzņēmumiem. Un vēl mums vajadzētu padomāt par to, vai nevajadzētu tālāk domāt par stratēģiskiem risinājumiem. Es nedomāju, ka tas ir jauns ierobots, kas mums ir vajadzīgs, bet varbūt kaut kas aizsardzības nozarē ir iespējams, diemžēl. Uh, Es, man nepatika tas, ka divi lielie uzņēmumi šajā jomā netika apvienoti. Un jāņem vērā mūsu kultūru, mums ir vajadzīgi lielie giganti, e, tas ir vitāli svarīgi Eiropas attīstībai. Un vēl izcelsmes marķēšana, Eiropas izcelsme tā tālāk, tas, lai cīnītos par mūsu produktu kvalitātes uzlabošanu. Šeit es gribētu arī atsaukties uz esošo pārtiks produktu skandālu. Un izcelsmes marķēšana importētiem projektiem produktiem ir vienlīdz svarīgs jautājums. Mēs runājām par apusējību, šis jautājums ir jāaktualizē, un vēl Um, arī politikai jābūt ofensīvākai. Gan stratēģija, gan um, pētījuma tehnoloģija, inovācijas, finansējums maziem vidiem uzņēmumiem un vēl ir ne, iespējams uh, jā, jāuzlabo arī aizsardzības pasākumi, aizsardzība tirdzniecības jomā, kas nevienmēr ir pietiekami labi un pietiekami efektīvi. Uh, un nevienmēr mēs esam spējīgi reaģēt tikpat ātri kā citas valstis. Un vēl atkal atgriežos pie jautājuma par eh, naudas līdzekļiem, kas ir saistīti ar industrializāciju. Jebkurā gadījumā konkurēt spēja visādā veidā jāaizsarga dažādā ziņa. Un vēl ir jautājums, kas, manuprāt, ir ļoti eh, jūtīgs, par ko jādomā. Uh, liels jautājums tas ir. Mums, Eiropiešiem, ir nepieciešams strādāt ļoti stingri un konsekventi dažādās nozarēs, gan sanitārā, gan vidas aizsardzības. Mēs saprotam, ka šeit ir daudz prasības, un tas ir skaidrs, bet eh, šeit ir arī normas, kas ir saistītas ar starptautiskā konkrēta spēju, kur mēs ignorējam. Tāpēc mums ir nepieciešams par šo vārdu, par šo nosaukumu, vai mums ir kaut kādā veidā jānosauc e, mūsu produktu, kas šeit ražoti ir un kādā veidā atrast e, šo līdzsvaru tieši industriālu produktu ražošanas jomā. E, šeit es gribu vēlreiz atzīmēt, ka tā ir mūsu pirmā sanāksme, un tā ir ļoti svarīga šai reindustrializācijas interes, idejai. Un um, es ļoti ceru, ka izkristalizēsies šeit idejas, kā mēs varētu industrializēt Eiropu tālāk. Un es šeit domāju par dažādiem aspektiem, par komisijas priekšlikumu, par budžeta jautājumiem. Uh, vai tie ir vienīgie līdzekļi, kas ļaus mums sasniegt nospraustu mērķi, vai arī ir nepieciešams parādīt vairāk gribu gan no valstu, gan no Eiropas puses? Uh, protams, šeit nav tādas vienotas industriālās politikas, mums ir nacionālo valstu politiku kopums. Z... Paldies, Deserneses eh, kundze. Un tagad došu vārdu ēnu referentiem. Jā, priekšstādātā dārgie kolēģi ar lielu interesi uzklausīja referents sacītu un arī uh, atbalsts Marijas Sanes. Es uzskatu, ka mūsu rūpniecības politika ir, nav šķirama no mūsu tirzniecības politika, un daudzi jautājumi sākas ar paša tema definīciju. Kas ir Eiropas uzņēmums? Manā skatījumā ir iespējams trīs atbildes. Mm, Eiropas uzņēmums pirmkārt ir tāds uzņēmums, uh, kuras sēdeks Eiropā, kaut arī ražotnes ir vienā vai vairākās trešās valstīs. Otrkārt, uh, uzņēmums, kuram ražots ir Eiropā, bet sēdeklis trešā valstī. Un treškārt, tāds uzņēmums, kura sēdeklis un ražots atrodas Eiropā. Lasot šo ziņojumu, man ir radies iespējas, ka komisijas skatījumā Eiropas uzņēmums ir tikai trešajā gadījumā. Taču runājot par saules paneļiem, eh, tiemēts, eh, tos ražo arī Ķīnā, eh, taču uzņēmumi, kas ir Eiropā šai pašā nozarē, tad varētu tik pakļaut dempingam. Ne, mums ir jāgādā, lai mūsu rūpniecība pieņem pareizus lēmumus. Turklāt, lai rūpniecības stratēģija būtu efektīva, mūsu tirzniecības politikai ir jāsasaista šīs lietas. Mums uh, viss uh, vis tā lieta jāskata kopainā un nelabvēlīgas metodoloģijas dēļ. Uh, Mums cerams, kalendārs šoreiz neliks rīkoties nepareizi. Juridiskam ietvaram jābūt skaidram un galvenokārt pārredzamam. Trešo valstu tirgiem jābūt pavārt, pa, pavārtiem. Eiropas komisija ir nākus klajā ar trim priekšlikumiem, kas lielā mērā ietekmēs mūsu uzņēmumu Daniela Kaspārī ziņojums par kuru mēs nemazums esam sprieduši, un es ceru, ka šis ziņojums vainagosies panākumiem, turklāt es arī saprotu, tas es uh, nostāju. Kad viņi saka, es nevēlos, ka šodien tiek uzdoti jautājumi, beigsim būt uh, naiviem, mums jārūpēs, lai Eiropa aizsargā uzņēmumus. Tad vēl ir Rinaldi ziņojums. Uh, un par to, kā tiek ievēroti starptautiskās tirzniecības noteikumi, tad Eiropas komisijas priekšlikums par tirzniecības aizsardzības instrumentu modernizāciju, ar ko komisija cerams nāks klājā pirms vasaras. Tātad mums šie trīs teksti ir jāskata kopskaitā, kopskatā, kas mums palīdzēs pieeja trešo valstu tirgiem. Bez šādas konsekvences mēs nevaram strādāt pie šiem tekstiem. Divpusējās attiecībās, attiecībās ir jābūt šādai pieejam, īpaši tad, kad runājam par brīvās tirdzniecības nolīgumiem. Ir tikai pašsaprotami, ka katrās sarunās eh, mēs, eh, nav normāli, ka mēs eh, visu laiku piekāpjamies. Tā mēs nepanāksim nekādu vienošanos. Mums ir jāstrādā pie kon pie uh, kompromisiem, neatsakoties no mūsu bagātības. Es domāju, ka šīs atzinums ir īstā iespēja definēt mūsu ofensīvos un um, defensīvos mērķus un augstvērtēt to, kā Sančes kundze pieminēja šo aspektu. To nedrīkst aizmirst, proti E, īpašuma aspekts. Mums ir jāaizsargā mūsu izgudrotāji, citādi viņi dosies prom no Eiropas. Tāda ir man, tādas ir man sākotnējās pārdomas. Varētu vēl minēt ko vairāk, taču došu iespēju izteikties arī citiem. Paldies. Prochain, uh... Nākamais runātājs. Ak, atvainojiet. Nākamais eh, būs eh, Webera kungs, un pēc tam es došu jāpaldies priekšsēdētāji. Webera kungs, diemžēl, ir kaut kur projām ar republikas prezidentu, un tāpēc nevar būt klāt, bet es viņa vārdā paudīšu dažas pārdomas šajā sakarā. Mēs uh, Jau ilgi runājam par rūpniecības vispārējo virzību. Komisija pirms pāris gadiem sagatavoja, nāca klajā ar paziņojumu, un mēs, Eiropas parlaments, esam nākuši klajā ar rezolūciju, un būtībā jau ir skaidrs, kā mēs vēlamies veidot uh, savu rūpniecības politiku, tāpēc es nedaudz esmu vīlējis par komisijas jauno paziņojumu, jo atkal šeit ir uh, daudz runu. Uh, bet galu galā nekādi konkrēti pasākumi nesako. Un es domāju, ka tas ir e, diezgan raksturīgi rūpniecības e, politikas raksturošanai Eiropas Savienībā. Mēs sakām, ka mēs vēlamies uh, rūpniecības uh, politikā izvirzīt priekšplānā Eiropas uh, rūpniecības stiprināšanu, bet ja es paraugos, kā uh, Eiropas komisija strādā un kādus priekšlikumus tā sagatavo, taču šķiet, ka kāds to īsti nav sapratis, jo vienmēr tiek izteikti priekšlikumi, kas ir pretrunā ar ekonomikas eh, interesēm, vai nu tas būtu vides jomā vai eh, citās jomās, reizēm arī vides eh, jomā. Tāpēc es domāju, ka ir nepieciešami konkrēti pasākumi, lai rūpniecības politiku izvirzītu Eiropas eh, Savienības politiku priekšplānā un lai komisija šajā ziņā darbotos konsekventi. Gribēju pasvītrot arī to, ko teica referente, proti pieminē, pieminot sadarbību ar dalību valstīm. Mēs jau rezolūcijā prasījām, lai jaunais Lisabonas eh, līgums 170. pāns tiktu piemērots kur ir noteikts, kas starp dalību valstīm un uh, kopienu ir kopīgs līmenis uh, rūpniecības politikā, un līdz šim tas tomēr nav ievērots. Ja mēs paraugāmies uz uh, konkrēto tirzniecības jomu, tad ir jāatzīst, ka tirzniecība nav pašmērķis. Mēs, izmantojot tirzniecību, vēlamies realizēt savas uh, rūpniecības politikas intereses, un mums ir iespējas uh, tur salikt konkrētus akcentus. Mēs to, uh, mums to izdevās panākt brīvās tirdzniecības nolīgumā ar Koreju. Tagad tā, pie tā tiek strādāts, uh, domājot par nolīgumu ar ASV, un tas ir ārkārtīgi svarīgi gan ķīmijas industrijai, gan autoražotājiem, gan citiem ražotājiem, un tur ir uh, ļoti būtiski jautājumi, kas attiecās uz nodokļu politiku, uz um, certificēšanu un pie atļaujas saņemšanu produktu laišanai tirgu un tam līdzīgi. Tas ir mūsu darbs. Liels paldies, un tagad došu vārdu Jārkungam. Paldies, Desarneses kundze ļoti rūpīgi iepazīstināja ar jūsu atzinumu. Es piekrītu viņas sacītajiem par banku aizdevumiem un gribēju atgādināt, ka mēs to aicinam jau labu laiku. Problēma ir tajā, ka tad, ja kāds produkts ir ārkārtīgi tālu no tirgus, uh, tad ir grūti saņemt Eiropas finansējumu, jo būs konkurējošās kompānijas, kas būs greizsirdīgas, un tur būs arī daudz citu faktoru. Runājot par tīrzniecības aizsardzības instrumentiem, es sāku baidīties, ka cilvēki runā par protekcionismu vai tirgus aizsardzības instrumentiem, jo kopsumā protekcionisms jau atgriežas pie jums kā bumerāns Es domāju, ka ir jābūt piesardzīgiem, bet ir ņemot vērā darba vietu zaudēšanu un ekonomikas šī brīža situāciju, mēs redzam, ka situācija daudzās jomās ir katastrofāla un redzam, ka Eiropā rūpniecība panīkst. Ir jānodrošina, ka mēs nekoncentrējāmies tikai uz šīm problēmām vien, bet paturam prātā arī citas lietas, un te es gribēju piem, piemirst, piebilst divas lietas. Uh, ES e, fa faktoringu un otrkārt e, pārēju uz nākamo periodu 2000, pēc 2013. gada ir jādomā, lai mēs uh, turpinātu ražot uh, produktus no izē materiāliem ir jāpiekrīt, ka nekādas uh, likumdošanas iniciatīvas, uh, iniciatīvas nepasargās mūs no trešo valstu konkurences, ja nebūs vienādi spēles noteikumi. Jādomā par to, kā labāk ieguldīt naudu izpētē. Un kā uzlabot, piemēram, jau esošos produktus vai to montāžu. Manuprāt, tie ir ļoti svarīgi punkti. Liels paldies, eh, Desarneses kundze, jūs mums sniedzāt ļoti labu ieskatu šajā ārkārtīgi svarīgajā ziņojumā. Merci euh, euh, à Marielle de Sarnes sur le. Paldies Marielai de Sarnes par viņas euh, prezentāciju un par viņas ambīcijām kuras tā grib īstenot rūpniecības politikas nozari. Jā, Bens pareizi sacīja, mums ir tirsniecības sarunas gandrīz ar visām pasaules zonām, nezinot īsti, ko mēs gribam mūsu rūpniecībai panākt. Turklāt gadu gaitā Eiropas komisijā bija doma, ka uh, pakalpojumu nodrošināšana jau sniegs pilnīgi laimi Eiropiešiem. Par laimi šodien notiek debates par rūpniecības stiprināšanu mūsu kontinentā. Un te es gribu minēt vienu piemēru. Nu, jau pirms trijām nedēļām ar dažiem deputātiem, tā izskaitā arī tiem, kas strādā pie šī ziņojuma, Bitikopfera kungs šeit viņam mināms. Mēs strādājam pie jautājumi par asilu mitāru. Ko mēs gribējām? Mēs gribējām, kvo, viņi gribēja panākt bezmaksas kvotas. Šodien viņam ir apmēram 2 miljoni bezmaksas kvotas. Viņi grib, viņi grib kvotas tagad, kvotas 2020. gadā un līdz pat 2030. gadam. Ko piedāvāja Paģanī kungs savu laiku? Par laimi viņš tik pielabots. Viņš aicināja, uh, piedāvāja, lai Eiropas budžets finansētu mitālu budžetu. Tātad mēs dodam vienkārši valsts līdzekļus, neseņemot neko pretī. Un tad Strasbūras. Uh, nedēļas laikā mēs satikām Arcelor Mitālu Uh, strādniekus. Viņi bija nākuši no visas Eiropas. Un tad mēs uzzinājām, ka vienīgā tērauda rūpniecība Eiropā, ko mums izdosies saglabāt, ir tā tērauda rūpniecība, kas ražo tērauda ar uh, saules enerģiju, kas veido vieglo tēraudu, kas uh, ražo tērauda ar augsto pievienoto vērtību. Un tad taisni bija debates par uh, Uh, rūpniecības nozara, vai mēs sniedzam tādu iespēju ražot, kas nodrošina konkurēt spējīgu vietu. Te nav runa tikai par konkurēt spēju alga ziņā, par to nav runā, tā ir runa, Eiropā tā nekad nebūs, bet te ir runa par resursiem un par nozars nākotni. Un par to tagad ir runa Eiropā. Mums šādas diskusijas arī bija par oglekļa tirgu, kad ITRES komitejā balso pret uh, oglekļa tirgu stiprināšanu, tad mēs uh, virzāmies uz to ideju, ka mēs finansējam uzņēmums, nevis palīdzam tiem kļūt konkurētspējīgiem. Veselai virknei rūpniecisko uzņēmumu nav vēlmes padarīt uh, ilgspējīgāku kādu Mm, savu to nozari, bet drīzāk viņi vienkārši ir gatavi pārcelties uz citurien. Kad padomu notur padome ar ASV, tādā gadījumā mums ir jābūt fleksibliem attiecībā uz mūsu standartiem un kritērijiem. Tā tad ir, ten, pastāv tendence mazināt mūsu standartus, tādā veidā ļaujot noticēt, ka ka mazāk noteikuma Eiropā mums nodrošināt labāk konkurētspēju. Tā mēs patiesībā neticam. Mums ir jāatbalsta eh, novatorismus, un šai ziņā ziņojums ir pareizē virzienā. Un tagad runājot par instrumentiem, kas aizsargā tirzniecību. Mūsu skatījumā galvenais ir kopienas intereses un tikai tā mēs varam atbalstīt uzņēmumus. Jābūt visam skaidrai virzībai, kādiem ir jābūt šie tirzniecības aizsardzības instrumentiem, jo jādzīvo reālajā situācijā un jāatbalsta mūsu uzņēmumu, nevis ārvalsts uzņēmumu. Paldies. Labi, un tagad goja grupas vārdā. Paldies, manuprāt, mēs apspriežam ļoti būtisku jautājumu. Man ir jāpiekrīt Jānekam. Um, tas, ka Arcelor metālu darbinieki ir eh, kļuvuši par eh, globalizācijas upuriem Liežā un eh, Floranžā. Tas, ka viņi tiek pamesti malā, kaut arī uzņēmums joprojām gūst labu pēļņu. Mēs redzam, ka darbinieki pret to protestē un ka viens no šiem darbiniekiem pat uh, ir zaudējis aci protestu laikā, kas notika pagājušajā Strasbūras uh, sesijas uh, laikā. Redzam, ka no vienas puses ir 26 miljoni cilvēku Eiropā, kas darbojas rūpniecības jomā un industrializācija no otras puses. Uh, ir jāņem vērā, ka rūpniecības stiprināšanā ir ļoti daudz dažādu aspektu, bet eh, būtisks aspekts, par kuru mēs šodien vēl neesam runājuši, ir tas, ka būtiski samazinās eh, ieguldījumi privātajā sektorā. Tas sākās krīzes laikā un tas a, eh, turpinās. No McKenzie Consultants a, es a, pagājušajā gadā saņēmu ziņojumu, kurā viņi ziņo ļoti apbēdināšu skaitļus. Viņi sacīja, ka kopš 2007. gada ir uh, investīcijas sarukušas četreiz vairāk nekā IKP. Un no 2007. līdz 2011. gadam tas ir samazinājies par diviem triljoniem eiro, un uh, tas uh, četras reizes pārsniedz IKP pieaugumu. Vēl viena lieta, kas ir šajā ziņojumā, ir tas, ka reizēm uh, korporācijas saka, ka tām nav līdzekļu, ko ieguldīt uh, rūpniecībā. Bet uh, šajā ziņojumā ir arī teikts, ka biržās kotēto uzņēmumu uh, ir guvuši 750 miljardi lielāku peļņu nekā iepriekšējā gad, desmitgadē vienlaikus uh, ieguldījumi privātajā sektorā ir samazinājušies no 2007. līdz 2011. gadam. ASV ieguldījumi ir sasnieguši viszemāko līmeni attiecībā pret IKP. Es eh, savas stāsta noslēgumā gribu teikt, ka komisija plāno, kā veicināt investīcijas eh, privātajā sektorā, bet es nedomāju, ka ar to būs eh, pietiekami. Mm, manuprāt, viņi vienkārši nespēs cīnīties pret investīciju banķieru portfeļiem, kas gūst aizvien lielāku pēļņu un uzkrāj aizvien lielākus kapitālus, tāpēc ir 250 milja, miljardi eiro, kas netiek izmantoti, bet ir 26 miljoni darbinieku, kuri zaudē darba vietas, un visi resursi, kas ir ieguldīti viņu izglītībā, tiek zaudēti. Es uzskatu, ka risinājums uh, ir uh, privātajā sektorā nevar uh, vienkārši domāt par iniciatīvām, kā veicināt investīcijas. ArcelorMetal Beļģijā praktiski nemaksā nodokļus, kaut arī viņi gūst eh, simtiem miljonu dolāru vai pat uh, miljardiem lielu peļņu. Ir jādomā, kā plānot investīcijas, kā veicināt eh, izpēti un izstrādi, bet ir jādomā arī par iespēju nacionalizēt eh, tāds uzņēmums kā Arcelor Metal demokrātiskā veidā. Liels paldies! Šai tēmai mums ir atlikušas tikai desmit minūtes, tāpēc tagad uh, uzklausīsim komisiju un referentu, bet uh, ir pieteikušies arī vēl divi cilvēki, Katrīna Bierta. Paldies, priekšsēdētāji, es izteikšos pavisam īsi. Ir ārkārtīgi interesanti, ka mēs runājam par ilgtspēju, rūpniecības stiprināšanu un uh, šīs divas lietas īsti nesadars kopā. Rūpniecības stiprināšana man atgādina laikus, kas saistās ar smago industriju, un no otras puses mēs zinām, ka nākotnē ir grūti iedomāties šādas rūpniecības ilgtspēju Mariela nosauca veselu virkni ar lietām, kas mums būtu jādara, bet vissvarīgākais ir tas, ka mums ir jāatver durvis nākotnē, interneta izmantošanai, intelektuālā īpašuma tiesībām. Un tās fundamentālas eh, lietas. Mēs dzirdējām, ka ir ārkārtīgi parādās daudz inovatīvu finansējumu modeļu, un varbūt tas nav jāiekļauj regulā, bet mums ir Eh, jāsāk domāt ārpus ierastiem rāmjiem. Mums ir jāraugās arī uz to, kā glābt neizdevušos projektus. Mēs uh, pagātnē esam to bieži darījuši, un ja mēs paraugāmies uz 88. 1880. 90. gadu, Mēs uh, zinām, ka tur bija ārkārtīgi daudz problēmu. Toreiz bija jādomā par to, kā mēs, uh, ko darīsim ar zirgiem, kad parādījās automašīnas, bet neviens uh, nedomāja, ka automašīnas uzvarēs un ka tās mainīs pasauli, to neviens neprognozēja. Un ja mēs paraugāmies nākotnē, mēs neko nezinām par to, kas notiks. Mm, regulas un struktūras, kuras mēs veidojam, ir jāveido elastīgas, lai tās varētu ņemt vērā notiekošās inovācijas pēdējo 5-7 gadu laikā mēs a, esam pieredzējuši, cik strauji mainās a, dažādas ierīces mūsu rokās. Pirms desmit gadiem mēs to nemaz nebūtu varējuši iedomāties. Un visbeidzot, es gribēju pieminēt, a, cik svarīgi ir izpēte. Ir nepieciešams veicināt izglītību un ir jāveicina domāšana ārpus ierastiem rāmjiem. Uh, lai cilvēki kļūtu elastīgāki savā domāšanā un lai viņi būtu gatavi pielāgoties. Mēs zinām, ka mēs saskaramies ar klimatu pārmaiņām, ar eh, jūras līmeņa paaugstināšanos, ar um, pārtikas uh, eh, iespējumu trūkumu un nākotnē mums vajadzēs darba spēku, kas um, var pielāgoties šai mainīgajai situācijai. Uh, yes, it's, it's... Nākošais runātais, lūdzu. Jā, ar vien pārņem bailes, kad man jāuzstājas pēc Žado un Mērfī kunga diviem visdaļrunīgākiem komitejas locekļiem, bet nu, mēģināšu. Maniem lieliskiem kolēģiem es uh, lūgtu padomāt, kā ietekmē enerģijas, kā enerģija tās padārsnāšanās. Uh, ietekmē rūpniecību. Ja enerģija padārznās, tad uh, tas mazina rūpniecību. Mums apvienotai karalistē bija trīs alumīnija kausētāji, taču tagad uh, tie visi trīs bija jāslēdz, jo Eiropas eh, politiku, kuru lielā mērā iedvesmo zaļie, man jāsaka, zaļie ir lieliski politiķi, ir e, to panāca. Žadokungs runā bez mikrofona. Zālē valdā. Apjukums nav dzirdams neviens, ne otrs diskusija dalībnieks. Es neesmu devis vārdu Janikam Žado, saka Moreiras kungs. Turpina galvenais runātājs. Es jūs uzslavēju par jūsu daļunību, Žado kungs. Es vispār jūs ļoti cienu un es piekritu Žado kungam daudzos aspektos, jo īpaši saistībā ar komisijas caurskatāmību taču. Uh, Citā aspektā gan es nepiekrītu. Tāpēc es aicinātu divus lieliskos džentelmeņus un eh, partijas, kuras viņi pārstāv, apdomāt, cik kā ietekmē viņu enerģētikas politika, darba vietu izveidi, izaugsmu un jo īpaši industrializāciju. Paldies! Paldies, turpina Moreiras kungs. Uzklausīsim komisijas pārstāvi. Mārtiņš Pilzers, lūdzu. Ne? Lūdzu, pārts jums. Nē, saka priekšsēdētājs. Es atvainojos, jūs esat kavaljēro kungs, jā. Labvakar, saka komisijas pārstāvis. Liels paldies, ka devāt mums iespēju mēģināt mazliet paskaidrot, ko mēģinājām panākt ar šo komunikāciju. Tās ir atjaunotais 2010. gadas komunikācijas variants. Mēs nemainām šeit ilgtermiņa mērķus, ar kuriem nācām klējām 2010. gada, bet mēs secinājām, ka situācija ir pasliktinājusies tik lielā mērā, ka mums mūsu rūpniecības politikā bija jāsniedz vēl papildus stimuls. Un to mēs mēģinājām panākt ar šo komunikāciju Viena no lietām, kas šeit izskanēja, ir panākt investīciju turpināšanas. Vakar citā telpā es minēju skaitļus parlamentā, atkārtojot Makenzijas ziņojumu. Ir vairāk veidi, kā var panākt investīciju Uh, plūsmu no vienas puses uh, privātās investīcijas vajag aizstāt ar valsts investīcijām, taču šai pašā ziņā izskanēja doma, ka privātās investīcijas ir tikai 2% no IKP un mēs runājam par 22% kopskaitā normāla gada laikā. Taču pašreizējos budžeta ierobežojums apstākļos es nedomāju, ka šāda iespēja ir saprātīga Mēs mēģinājām rīkoties citādi. Proti, pirmkārt darījām ko citu, ko agrāk nekad komisija nav darījusi. Identificējās sešas jomas ātri, ātras attīstības tirgus. Tie nav tikai Eiropas pētījumi, tie ir Eiropas, ASV, Lielbritānijas, Ķīnas, Japānas pētījumi pamatoties uz kuriem ir gaidāma liela izaugsme šajos reģionos. Tātad Šajos reģionos esam identificējuši daudzas darba grupas, kas tiek uh, veidotas, uh, sapulcējot iesaistītās puses, un tuvākā laikā, divu, trīs gadu laikā, viņi izstrādās standārtus, lai attīstītu šīs nozars, lai radītu um, tādus apstākļus, piemēram, cilvēku veidots apstākļus, um, valsts investīciju ziņā lai šos tirgus varētu izmantot eh, saskaņotā veidā visā Eiropā. Un šie nav vienīgie pasākumi, kurus tas izstrādājuši, lai stimulētu investīciju. Mēs uzskatām, ka ar šo mērķi pirmkārt jāveido tirgus apstākļi, kas ir labvēlīgi, un te vēlos uzsvērt to darbu, kas ir paredzēts un jau ir sākts ārējās tirdzniecības jomā, un tas iekļauj, piemēram, labāku uh, IPR, Eiropas IPR aizsardzību ārpus Eiropas, te ir runa, piemēram, īpaši par maziem vidēm vai uh, uzņēmumiem. Un, uh, šiem uzņēmumiem līdz šim nebija nekāda aizsardzības pasākuma, un tāpēc viņiem bija īpaši grūti konkurēt. Gribu pieminēt Lloyd uzņēmumu nesen publicēto ziņojumu. Tur ir minēts ka proaktīvo investīciju uh, uh, labums ir tad, ja mēs aizsargājam intelektuālā īpašuma tiesības. Tā Janī komisijas priekšsēdētāja vietnieks ir sācis izaugsmes stimulēšanas pasākums. Un tas ir svarīgi ne tikai pavarot jauns tirgus, bet arī um, panākot pieeju izēvielām. Tas ir vēl viens svarīgs elements ārējām attiecībām. Mēs arī iekļaujam iekšējā tirgus attīstības pasākums. Diemžēl iekšējais tirgus neaug tik ātri, kā mēs to vēlētos, gan attiecībā uz investīcijām, gan tirgu. Un vēl mēs iekļaujam kaut ko tādu, ko secinājām mūsu publiskajās apspriedēs sprodi, cilvēku kapitāls un prasmes, kas ir nepieciešams, lai šīs jaunās tehnoloģijas darbotos. Mēs ceram, ka tas darbosies, un šī komunikācija ir tikai pirmais stūrakmens. Te mēs aicinām iesaistītās puses mums pievienoties šai darbā, un mēs ceram, ka tas darbosies labāk nekā daudzas citas pagātnē publicētās komunikācijas, kas neļāja tik tālu, nebija tik tālējušas kā šī. Paldies. Uh, Noslēguma vārdi no mūsu referents Marielas Desārnes puslēs. Paldies priekšsēdētāju pāršas vārdu komisijai. Es augstu vērtēju ziņojumā noskaņojumu tātad atbalstīt rūpniecības politiku, taču mani personīgi uztrauc tas, kad komisija saka, mēs esam izvēlējuši sešas nozars, kurās uh, tuvāko gadu laikā būs izaugsme par 10%. Es nezinu, kāds ir komisijas uh, kompetences, ka tā varētu šādi rīkoties. Es nezinu, vai tā būtu jārīkojas. Man šķiet, ka izaugsme drīzāk nāk no novatorisma, no uzņēmumiem, no uh, ražotājiem, no, taču katrā ziņā ne jau no komisijas šai ziņā mūsu viedokļi ir atšķirīgi. Nu, to es pavisam skaidri gribēju sacīt, es domāju, pavisam skaidri Svarīgi ir vadīt pārdomas dalību valstīs, sadarboties Eiropas Savienībā, lai mēs izdomātu, kura, kāda ir nākot mūsu strateģiski svarīgajiem nozare. Taču es nedomāju, ka mēs nedrīkstam aizstāt uzņēmus. Mēs varam tās atbalstīt, stimulēt, rādīt tām labvēlīgus apstākļus, eh, veicināt uh, attīstību, taču nepieņemt lēmumu šo nozaru vietā. Tas man šķiet strateģiski pareizi. Pateicos visiem kolēģiem, kas ir izteikušies, jo manā skatījumā šīs debats ļoti bija interesantas starp deputātiem, un tā secinājumu visam konkrēti liels paldies visiem deputātiem, jo īpaši tiem, kas ir ēna referenti, bet arī citiem. Un rezumējot, gribētu. Uh, atkārtot to, ko jūs sacījāt, un tas ir pamats koncesa. Jūs minējat, ka dalību valstīm ir cieši jāsadarbojas ar Eiropas Savienību, lai kopīgi pieņemtu lēmumus par uh, rūpniecības politiku, Protams, ka te ir jāsadarbojas dalību valstīm un Eiropas institūcija. Jūs visu uzsvērāt, ka ir nepieciešams saskaņot mūsu tirzniecības politiku un ka ir jāizmanto mūsu tirzniecības aizsardzības instrumenti arī es pilnīgi piekrītu. Ir nepieciešams arī juridiski skaidrs ietvars. Un es arī aicinātu to nemainīt vidustermiņā un ilgtermiņā. Uh, E, ieguldītājiem, ja investoriem nepatīk, ka tas ietvers pārāk bieži mainās, ir nepieciešams stabilitāte. Jūs arī vairāk kārt minējāt, ka uh, nākotnes rūpniecības pievienotā vērtība Katrīna ir jābalsta uz inovāciju, uz augstajām tehnoloģijām, nevis uz augu jautājumiem šajā uh, ziņā mēs nebūsim konkurētspējīgi. Šai ziņā mēs nekad nebūsim konkurētspējīgi salīdzinot ar globālo līmeni. Tātad mūsu konkurētspēja rodama ar novatorisma un augsto tehnoloģiju palīdzību, un tas nozīmē arī jūs to uzsvērēt labāku mūsu pētniecības politikas koordināciju. Mēs nevaram vienkārši balstīties uz Eiropas pētniecības budžeti. Mums ir jādomā par sādarbību starp dalībvalstīm un dalībvalstīm būtu jāatbalsta daļa no šiem pētniecības finansējuma avotiem. Jo mums būtībā ir, ir divas lietas Eiropā tehnoloģija, augstā tehnoloģija un novatorisms, taču mēs nedrīkstam aizmirst šo humāno Eh, cilvēku kapitālu, to nedrīkstam piemirst, tas ir ļoti nozīmīgs. Te ir arī runa par eh, intelektuālā īpašuma tiesībām, daži piemēri, kas būtībā ir uzskatām par konsensus pamatu. Vai jums ir vēl kāda secinājuma jautājumu, Reiras kungs? Okay. <laughs> <laughs> okay. Tātad 26. aprīlī grozījuma iesniegšanas termiņš un ziņojumu izskatīsim pēc tā. Un pēdējais darba kārtības punkts šodienas sanāksmē ir 12. punkts. Ekonomisko partneru attiecību pagaidu nolīgums starp Eiropas komisiju un Centrālā Āfriku. Mūsu referents ir Dēvids Mārtiņs. Tas ir viens no partnerattiecību pagaidu nolīgumiem ar vienu no eh, Āfrikas AKK valstīm. Šeit ir paredzēta viedokļa apmaiņa par laimi. Mūsu viesi ir daudzi, ievērojami eh, pārstāvji no Kamerūnas, Daniels Savina Abjē, Kamerūnas vēstnieks, un Kamerūnas Nacionālās asamblējas ražošanas pārstāvs Rikstens Jonu un Anatols Abandals Alima, kas ir nācis no Parīzes, Kamerūnas tirsniecības ministrs nevarēja ierasties, taču jau tagad ir zināms, ka mums būs aizraujošas diskusijas ar mūsu viesiem. Kā zināt, mums ir paredzēti vairāki partnerattiecību pagaidu nolīgumi ar Kamerunu un Centrālā Āfrikas reģionu. Kopumā šis ir viens no partnerattiecību pagaidu nolīgumiem. Taču tā kā Kamerūna ir vienīgā Centrālā Āfrikas valsts, kas ir pagaidījusi uh, parakstījis pagaidu nolīgumu ar Eiropas Savienību un Kamerūna ir arī lielākā ekonomika šajā reģionā. Kamerūnai piekrīt vienreizēji izšķiroša loma sava reģiona ekonomiskajā attīstībā un reģionālajā integrācijā. Tāpēc mēs uzskatām, ka ir ļoti svarīgi, ka mūsu pirmajās diskusijās ir klāta kā pārstāv no Kamerūnas. Sāksim ar Davidu Mārtiņu Lūdzu, vārds jums, lai jūs par to pastāstītu. Uh... Liels paldies priekšsēdētāji. Es arī gribētu sveikt mūsu godājumos draugus no Kamerūnas. Tā ir ļoti svarīga mums valsts centrāla Afrikas reģiona. Um, EPA nolīgums tika parakstīts 2009. gadā. Tad pirmais, pirmā kārta, un tad četri gadi līdz šis teksts ir nonācis līdz parlamentam. Bet eh, tagad ir jāraksta mums atzinums. Eh, drīzāk to varētu saukt nevis par pagaidu nolīgumu, bet par tādu tā kā soli uz priekšu. Tas tāds pakāpiens, kas novedīs no pagaidu nolīguma pie pilna nolīguma ne tikai ar Kamerunu, bet arī ar visu Centrālā Afrikas reģionu. Lai arī tas ir pagaidu nolīgums, tas ir ļoti labs panākums gan Eiropas Savienībai, gan Kamerunai, un cerams, ka mēs redzēsim, kā ticniecības attiecības starp abiem partneriem būtiski uzlabosies tirdznieckā nozīmē nolīgumam ir atrunāta bez kvotu, bez nodokļu piekļuve precēm no Kamerūnas un otrādi. Ir paredzēts pakāpeniski atvērt Kamerūnas tirgu Eiropas Savienības ražotājiem. Mēs gribētu redzēt redzēt arī plašāk attīstības aspektus nolīgumā. Šeit nolīgumā ir runāts par tehniskām barjerām, tad arī par strīdu no, noregulēšanu, bet, kā jūs teicat, tas ir tikai tāds pakāpiens un mums ir vēl priekšā pilna teksta apspriešana, kur būs gan cilvēktiesības, gan izcelsmes, gan laba pārvaldība un citi jautājumi. Un visa beidzot arī ir ļoti svarīgi sniegt Kamerunai atbalstu tieši tiesu vairs uzturēšanai, ņemot vērā, ka septiņi Francijas pilsoņi tika nolaupīti vakar Kamerunā. Tātad, ņemot vērā šo notikumu, jādomā par to, kāda būtu šeit apusējība, tad līdz ar Kamerūnas darbu pie tiesas valsts uzlabošanas arī mēs iegūstam savu ieguvumu brīva tirgus veidā. Tad Mēs runājam arī par Centrālā Afrikas reģionu. Kāpēc tikai Kamerūna tiek izcelta? Ļoti žēl, ka ne viss reģions, bet kā jau es teicu, Kamerūna ir pati būtiskākā valsts šeit. Ir apmēram viens ar tā daļa tirzniecības apgrozījuma ar Centrālā Afrikas nāk no Kamerūnas. Lielākā daļa reģiona valstu ir mazatīstītas valstis, un tāpēc šī beznodokļu, bezkvotu piekļuve e, īstenībā. E, ir um, nedaudz savādāks um, jautājums. Mums ir arī konkrēts problēmas ar konkrētām valstīm, kā piemēram ar Gabonu. Un es uzskatu, ka šis pagaidu nolīgums ar Kamerūnu ir ļoti svarīgs solis uz priekšu. Es noteikti atbalstu šo tekstu un ļoti ceru, ka gan Kamerūna, gan Eiropas Savienība spēs darbojoties kopā panākt plašāku nolīgumu un mēs varēsim pagaidīt, paracīt arī pilnu nolīgumu. Eh, bet tagad došu vārdu mūsu viesim. Ļaušu izteikties. Labi, dosim vārdu Kamerūnas vēstniekam, abēkungam. Lūdzu, tātad Kamerūnas vēstnieks. Paldies priekšsēdētāji. Es ceru, es faktiski atzīstu, ka Matina kungs ir pateicis jau visu. Es tikai gribēju precizēt dažas lietas no savas puses. Ir skaidrs, ka Kamerūnai šis nolīgums ir nepieciešams, ir nepieciešams parakstīt to ņemot vērā ekonomisko situāciju. Mēs esam ieinteresēti. Mēs gribam, lai mūsu produkti nonāktu Eiropas tirgu, un tam mums ir nepieciešams nolīgums. Nolīgums ir vajadzīgs, bet. Kā, te, kā jau tika izteikts, mums ir noteikta loma visā reģionā, un mums šī loma jāspēlē reģionālās integrācijas jomā it īpaši. Tad runājot par šo integrāciju eh, tik, kad parakstīsim šo nolīgumu, mēs rādīsim arī solidaritāti. Mēs solidarizēsimies ar citiem partneriem Centrālajā Āfrikā. Šis nolīgums ļaus mums darboties un šodien. Tiešām mēs runājam par tirgus piekļuvi bet ir noteikti arī ierobežojumi ar rezervēt attieksmi no eh, pārējiem Centrāla Afrikas partneriem, un tas eh, liecina par to, ka valstis grib labāk vēlētos redzēt visaptverošāku līgumu visai Centrāla Afrikai. Tad mēs eh, cenšamies izvērtēt šo tekstu, kas mums ir, uh, Un es arī izmantošu iespēju uzdot jautājumu komisijai. Komisija ir šeit, komisija ir, par, pa Kamerūnas atvainojas, ir parakstījusi pagaidnolīgumu. Un mēs ceram, ka mūsu Eiropas partneri mums palīdzēs piesaistīt šim nolīgumam arī citus partnerus no Centrāla Āfrikas. Mums ir jārīkojas nedrīkst kavēties. Tātad šis nolīkums, ja mēs to neratificēsim šodien, tad tas ir tāpēc, ka mēs uzskatām, ka šis nolīgums nav pilnīgs un viss vairāk par visu mēs gribam paturēt prātā arī integrācijas nepieciešamību Centrāla Afrikas reģiona līmenī. Mēs esam gatavi darboties un runāt par nolīgumu tālāk. Es arī sarunās ir jābūt eh, koncesijām, piekāpšanās būtu jāizrāda. Tad, kad izskanēs e, konkrēts priekšlikums visam reģionam, mēs izskatīsim konkrētas tēmas. Es e, neesmu redzējis visu dosjē, bet Pe, mums ir noteikti informācija, mēs esam gatavi atgriezties pie sarunu galda ar mūsu partneriem. Mūs, mēs vēlamies darboties, bet mēs gaidām atbild no citiem partneriem. Un mēs ļoti ceram, ka lietas attīstīsies tā, kā mēs gribam. Turklāt mēs esam. veikuši noteiktu izpētību pēti atsevišķās nozerēs, un mēs jau gaidām tātad šo līgumu no 2009. gada. Mēs gaidām, kad šis e, nolīgums tiks īstenots. mēs saprotam, ka galējā formā parakstīt šo nolīgumu nav viegli. Mēs runājam arī ar mūsu reģionālajām organizācijām, un mēs ceram, ka tiks izveidota jauna komanda, kas virzīs tālāk šīs sarunas, lai tās turpinātu veiksmīgāk savu darbu. Bet ir nepieciešama no abām pusēm arī zināma piekāpšanās. Paldies Monsieur l'ambassadeur, um, uh, from now on I have to... Paldies. Tagad man nāksies ierobežot uh, runāšanas laiku. Mums ir palicis mazāk kā 15 minūtes mūsu sanāksme, un mums ir vesela rinda vēl runātāja. Vispirms došu vārdu Upola Mērfī kungam. Viņš pirmais pacēla kartīti. Trīs minūtes. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Es ceru, ka es varēšu iekļauties triju minūšu limitā. Paldies, Dēvid. Paldies, vēstniekungs. Īsi apsvērumi no manas puses vispirms tādā izlikšanās, ka partnerības nolīgumi ir saistīti ar integrēšanu. Mm, vajadzētu aizmirst par šiem maldiem. Uh, Eh, gadījumā, ja eh, viena valsts tikai parakstās, kāda tad būs komisijas reakcija. Eh, protams, vēstniekam nebija iespēja reaģēt uz visu, bet ja viņam būtu laiks, kādā veidā viņš varētu komentēt EPA saistību ar tarifu jautājumu, ko varētu pakāpeniski īstenot un kā tas ietekmētu ražošanas industrijas attīstību Kamerūnā. Trešais jautājums. Es sapratu, ka vēstnieks teica, ka Kameruna vēlas parakstīt nolīgumu, bet vēl vairāk par visu Kameruna vēlas gūt piekļuvi Eiropas tirgiem. To es pilnībā saprotu, bet ja būtu vēl kaut kāds cits veids, kā iegūt šo piekļuvi, ja, um, teiksim, komisija neizmantotu šo nolīgumu kā instrumentu, kā tādu pātagu, lai liktu valstīm piespiestu tās parakstīt, ka, ko tad jūs darītu. Un uh, es. Uh, arī dzirdēju jūsu teikto vēstniekungs par to, ka sarunas ar komisiju ir bijušas interesants. Ko jūs domājat? Mēs dzirdam divus stāstus, mēs tā dzirdam no komisijas, kad attieksmi ļoti elastīgi, viņi gatavi runāt par visu, un no otras puses mēs dzirdam citu referējumu. Un būtu interesanti dzirdēt jūsu viedokli par šiem jautājumiem. Paldies, saka priekšsēdētājs Kellers kundze. Paldies Es piekrītu visam, ko teica Merfī kungs par um, integrācijas jautājumiem. Vai pareizi sapratu šo frāzi, ka ratifikācija arī tiek uh, aizturēta līdz brīdim, kamēr viss reģions panāk vienošanos ar komisiju? Vai kāds varētu apstiprināt, ka es saku pareizi? Un vēl vai es nevarētu paskaidrot, kādas grūtības ir Kamerunai un citām valstīm ar šo uh, paga, nolīguma, patērtiesību nolīguma parakstīšanu. Kāds ir grūtības? Un vēl vēstniekungam. Kā ISIS ietekmē reģionālo integrāciju? It kā vēlreiz par šo pašu tēmu. Un iemesls, kāpēc pēc ratifikācija ir iesaldēta. Mēs sapratām, ka um, jums Kamerunā parlamentā un valdībā ir dažādas kā, nostājas pret šo nolīgumu, vai jūs nevarētu sīkāk pastāstīt, ko jūs ar to domājat? Un ja nebūs parakstīts visaptverošais līgums ar visu Centrālā Afriku vai Kamerunu, tad parakstīs atsevišķi šo EPA līgumu un kā tas ietekmēs jūsu valsts ekonomisko stāvokli. Paldies! Branerman kungs. Paldies! Es atvainojos, ka es aizkavējos, bet šeit ir tik ļoti intensīva darba nedēļa. E, šeit šajā ziņojumā, Mārtiņa ziņojumā, vārds simetrisks parādījās, un epanolīgumos pagātnē bija ļoti daudz kritikas, kas tie līgumi ir neokoloniāli, ka arī šeit ir spiediens tā kā jauns tirgus apgūt Kamerūne. Mans jautājums ir šāds. Vai Kamerūna izjūt šo milzīgo spiedienu? Šeit ir kaut, kaut kāds spiedziena attiecības starp Eiropas Savienību un jūsu valsti. Ir arī citas valsts, vai tās arī izjūt šo spiedienu, tāpēc nav parakstījušas. Ko jūs redzat kā negatīvo no šī partnerattiecību nolīguma, vai arī šāda negatīvo nav? E, pēdējo trīs gadu laikā mēs nu, neesam daudz šeit sprieduši par partnerattiecību nolīgumiem, vai jums ir kaut kāda negatīva, kaut, kāda, nu, kaut kas slikts, vai jūs esat gatavi šo slikto cenu samaksāt, lai iegūtu piekļuvu tirgiem? E, paldies, komisija vārds. Who is that? Peter Thompson? Oh, yes. As always, Mr. Paldies, priekšstādātāji, kā vienmēr es ļoti priecājos būt šeit. Liels paldies! Tā kā mēs esam sagatavojuši faktu apkopojumu par šo nolīgumu 2012. gada decembrī, un šķiet, ka tas ir bijis pieejams uh, gan vā, uh, franču, gan angļu valodā, es uh, nekavēšos pie faktiem, bet uh, pievērsīšos galvenajiem. Paldies Davidam Mārtinam par viņa prezentāciju, mēs tam, protams, piekrītam. Uh, Paldies uh, Kamerūnas uh, vēstniekam. Viņš uzsvēra vairākus ļoti svarīgus punktus un skaidroja, kāpēc Kamerūnai ir nepieciešams šis nolīgums. Mums ir svarīgi, lai mēs darītu to, kas cilvēkiem ir nepieciešams. Vairāki runātāji tikko uzdeva jautājumu par pārakstīšanu un reģionālo informāciju. Pirmkārt, parakstīšana notika 2009. gada 15. janvārī, tāpēc par parakstīšanu vairs nerunāsim. Tagad runājam par līguma piemērošanu vai nē, jo, kā jau teicu, parakstīšana notika 2009. gadā. Runājot par reģionālajiem aspektiem, reģionālais aspekts ir uh, reģionāla izvēle, reģiona izvēle. Ja 2007. gadā nebija tādas vēlmes, vēlāk tā parādījās, bet eh, kam, Kamerona, Kamerona teica, ka viņš šādu līgumu gribētu un gribētu mm, at, atstāt durvis cit, vaļā citām Centrāla Afrikas valstīm, kas varētu Kamerunai vēlāk eh, pievienoties, netraucējot sarunas eh, globālā reģionālā līmenī. Un tā tas arī notika tādā piebremzētā ceļā mandāts noturēt sarunas tika atsaukts pirms aptuveni diviem gadiem, un tāpēc kopš tā laika ir notikuši tikai neformāli kontakti. Mēs eh, tikāmies ar jauno SEMAK eh, vadītāju, un eh, pagājušā gada rudenī mums bija ar viņu ļoti vērtīgas konsultācijas. Manuprāt, notika konsultācijas arī ar EKAS, kas ir vēl viena reģionāla organizācija, kur strādā ļoti pragmatiski cilvēki, un pašlaik um, uh, ministrijā cilvēki strādā pie tā, lai uzsāktu reģionā, reģions sarunas. Un te mēs neko nevaram ietekmēt no kopienas, no komisijas puses. Mēs eh, piemērojam šo nolīgumu no 2008. gada 1. janvāra, un šajā ziņā ir grūtāk būt vēl elastīgākiem tiek nodrošināta simetrija, pilna pieeja tirgumu, kompānijas turpina dārgu. Mēs uh, zinām, ka ir notikušas uh, sarunas arī gan par uh, laikiem, gan par izcelsmes noteikumiem, runājot par ieņēmumiem. Par to arī ir veikti pētījumi. Es gan neesmu eksperts šajos jautājumos, bet ICDPM ir sagatavojuši ziņojumu par uh, tirzniecības uh, liberalizācijas ietekmi uz uh, Āfrikas valstīm, skatot uz Kameronas, Kameronas IPA. Uh, gadījumu, un es īsti nezinu, vai es varu atbildēt uz visiem jautājumiem, kas šeit tika uzdoti, bet es zinu, ka mūsu uh, faktu lapa te varētu būt noderīga. Uh, visbeidzot, tā nav pēdējā reize, kad parlaments nodarbojas ar šo nolīgumu. 20. 2009. gada 25. martā par to tika pieņemta rezolūcija, un kaut arī mēs no padomas esam tikai saņēmuši form formālu paziņojumu, bet es varu jums sacīt, ka parlaments slavē šo nolīgumu un 2009. gadā pat pieņem rezolūciju. Bet vai jums ir kādas atbildes uz jautājumu, kāpēc padomē bija nepieciešama četri gadi, lai parakstītu šo nolīgumu? vienā vārdā teikšu valodas. Labi, mums vairs nav laika. Gribēju pateikties tūkiem par to, ka viņi mums ļaus pasēdēt šeit vēl desmit minūtes ilgāk, bet tikai desmit minūtes. Dosim vēlreiz vārdu kamerūnas vēstniekam, jo tika uzdoti vairāki jautājumi tieši viņam bet uh, es ceru, ka jūs iekļausieties trijās minūtēs, maksimāli varbūt četrās. Paldies, priekšsēdētājs. Sākšu ar to, ka būšu, ka es teikšu skaidri, jā, šis nolīgums mūs neinteresētu, mūs šeit nebūtu. Es jau to vairāk reiz esam sacījis, divas, trīs reizes. Mums šis līgums ir nepieciešams, mēs to vēlamies panākt, Un tāpēc es uzstājos to, lai sarunās būtu piekāpšanās no viens un no otras puses. Tomson kungs to arī pieminēja. Taču runājot par elastību, katrs to saprot atšķirīgi. Tad, tikai neliela piezīme no manas puses. Mēs pieprasām, un te es uzrunāju komisijas pārstāvi. Kāpēc? Mūs visus sarunās iesaistītās puses bloķē tie paši temati. Tas nozīmē to, ka vai nu jautājums nav pareizi uzdots, vai arī, ka tas, ko mums piedāvā, uh, ir savu veidu harikiri no mūsu puses. Ja tā varētu sacīt, mums ir attīstības projekts, tā tad mums ir nepieciešama piekļuve tirgu, mums ir nepieciešamas attiecības ar Eiropu, tātad nolīgums. Taču līdztekus tām mums jāapzinās, kāda īstenā situācija reģionā. Mums saka, jūs esat septiņi, astoņi, Visa pasaule uz jums skatās, un to, ko jūs darāt, jūs darāt savu interešu vārdā. Taču jāapzinās, ko jūs īsti darāt. Jā, jāsaprot, ka ietekme var būt atšķirīga. Es neesmu speciālists, es te man nevaru aprēķināt reālās sēkas, taču mēs esam šeit, tāpēc, ka mēs vēlamies, lai pagādu nolīgums tiktu noslēgts. Mēs gribam, lai nolīgums tiktu noslēgts. Taču bieži ir sacīts, un komisija to saka, mēs vēlamies attīstību, un mūsu vēlme pēc attīstības netika ņemta vērā. Šīs nolīgums būtībā ir tirsniecības nolīguma divi elementi vēl tika pielikti klāt. Mēs vēlamies, lai sarunas ņemtu vērā visu šos parametrus, taču jūs, priekšsēdētāja kungs, sacījāt, ka plenārsēdē situācija var mainīties, un es ceru, ka nākošais jūs priekšā būs speciālists, nevis es, taču vēlreiz vēlos uzsvērt, mēs vēlamies šo nolīgumu un vēlamies, lai mums sniegtu elastību, lai šis nolīgums nākt par labu mums un arī mūsu ES partneriem. Mēs vēram, vēlamies iesaistīties globālajā tirzniecībā, un šis nolīgums tam nāks par labu. Mēs nevaram bez tā iztikt. Paldies! Paldies, vēstniekums, turpina Moreiras kungs, jūs izteicāties visiem skaidri. Mums nepieciešams šis nolīgums, mēs to vēlamies. David Mārtiņa vai noslēguma vārdi, paldies priekšstādā. Arī es izteikšos pavisam īsi nav apšaubāms, ka vismaz eh, īstermiņā eh, Kamerona kungs vēlas pārakstīt eh, šo nolīgumu starp Kamerūnu un savu valsti, un ka arī reģionālie partneri to vēlas. Nav nekāda šauba par to, ka Kamerūna vēlas uzsākt savu tirzniecību ar ES Un skaidrs, ka arī citas reģionu valsts iesaistīsies tirdzniecības sarunās ar mums. Gabona nonāks interesantā stāvoklī. Tā no 2014. gada 1. janvāra vairs nebūs nekāda preferenču sistēma ar mums. Tad, kad jaunā schēma stāsies spēkā, tāds skaidrs, ka tā vēlēsies vadīt sarunas arī Kongo republikai, neatiecībā gan uz banāniem, bet uz citām precēm vairs nebūs. Uh, tirzniecības preferenču, tā varētu būt, tas varētu kalpot par stimulu šīm valstīm, arī citām piecām valstīm šādi iesaisti varētu būt svarīgi. Taču te nav runa tikai par Eiropas Savienību, bet gan par Centrālā Afrikā tādu. Šis ir viens no vājākajiem reģioniem integrācijas ziņā pat uh, uz Āfrikas fona. Un uh, integrācija ir bijusi mūsu jau sen izvirzīts mērķis, un arī Centrāla Amerika, Āfrikas tādu sev ir izvirzījis. Uh, vēstnieks skaidri nepateica, ko viņš saprot ar elastību, taču, ja vēl ir kādi neatrisināti jautājumi sarunās, tad mēs varam uh, mēģināt atkal mm, sapulcināt. Uh, Centrālā Afrikas valsts pie saruna galda. Bet skaidrs, ka mēs atbalstām šo pagaidu nolīgumu, un kā Tomsona kungs jau minēja, arī man tas bija jāmin, ka iepriekšējā rezolūcija jau atbalstīja šo nolīgumu. Tātad mēs to augstvērtējam. Paldies, priekšstādātājs turpina. Līdz ar to diskusijas ir beigušās, pavisam skaidri. Nākošais solis ir ieteikuma projekta izskate, izskatīšana mūsu nākošajā sanāksmē martā. Paldies, sēde ir beigusies šodien, taču brīdināšu jūs par rītdienu. Briselē būs vispārējais streiks, taču jums šeit jābūt pulksten deviņos, lai uzklausītu komisāru Deguktu. Paldies!